Okay, well, I'm going to start it. Labi, kolēģi, sāksim darbu. Daži laikam ieradīsies vēlāk. Bet tā kā pašlaik notiek ēnu referentu eh, sanāksmes, tad laikam jārīkojas. Pirmais punkts darba kārtībā ir devītais indekse, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos. Mēs skatīsim grozījumus, un kā jūs zināt, es esmu referente, koordinatori man to uzticēja. Tātad visu pirms es gribētu pateikties Eh, deputātiem un ēnu referentiem par visiem iesniegtiem grozījumiem. Tie ir bijuši ļoti noderīgi un eh, kopumā tie atbilst arī mana darba ievirzei. Es domāju, ka mums izdosies izveidot labus kompromisa grozījumus un uh, sasniegt labu pozīciju balsošanai. Es pati arī pārskatu ziņojuma projektu un tagad otrajā grozījumu kārtā esmu jau atradusi dažas vietiņas, kas vēl jāpaprecizē, tad mēs noseksim vēl vairākus elementus, kas tika tagad eh, piedāvāti. Mēs jau esam tikušies ar um, ēnu referentiem un daudzi grozējumi, kas tika iesniegti, tiek tagad pārstrādāti uh, kompromisa grozījumos daži ir papildinājumi, citi ir teksta vienkāršošanai. Nākamo mēneša vidū eh, diez vai mums izdosies jau visu sagatavot trialogam, bet vismaz mēs varam censties sagatavot eh, pozīciju, lai sarunu vedēji varētu jau sākt darbu. Pašlaik es gan koncentrējos uz uh, balsošanu ap 17. vai 20. februāri. Nākamdien mēs vēl tiksimies ar ēnu referentiem un tad to galīgi izlemsim. Es savos grozījumos tad, tad centos tekstu uzlabot un paskaidrošu tos. Esmu iesniegusi dažus grozījumus 5. panta pirmajam punktam, 282 ir grozījuma numurs par uh, ekspertīzes izmantošanu, lai noteiktu, kādus etalonus par uh, precēm vajadzētu šeit iekļaut, un tad par ekskluzīvo licenču um, etaloniem un indeksiem, ko izmanto kā etalonus. Tas viss ir nepieciešams, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Es Norādu arī, ka mēs izslēdzam centrālo banku un statistikas birojus. Parasti to sagaida otrajā pantā, kur runa ir par izņēmumiem no aptvēruma, bet es vēlos atrunāt arī konkrēti priekšnosacījumus, kas nosaka ekvivalenci pārvaldībā. Varbūt mēs varam te pievērsties arī dažām trešo valstu um, aspektiem. Tāpat jādomā par to, vai izslēgt vai ne uh, regulēto tirgu vienības, kas uh, strādā ar uh, citas struktūras mandātu. Mēs uh, um, protams, pieņemsim galīgo lēmumu par šiem grozījumiem pēc konsultācijām, jo no vienas puses aptvērumam jābūt diezgan plašam, lai visus apmierinātu. Un var arī uh, iekļaut uh, diezgan plašas jomas, kas būtu jāuzrauga. Uh, Paralēls darbs notiek arī uh, pie aģentūrām, kas uh, uh, ziņo par cenām. Mums vajadzētu arī šo darbu ņemt vērā, tāpat kā arī normas par kredīta reitinga aģentūrām. Un mēs centīsimies arī paredzēt, kā tekstu varēs atjaunot ar deleģētajiem aktiem un tehniskajiem standartiem. Un um, domāju, ka labāk būtu šos grozējumus uh, pie aptvēruma. Daži uzskatā, ka tos vajadzētu pārnest uz otro pantu, nevis uz piekto. Te mēs padomāsim par kompromisu, jo tas tiešām varētu būt pareizi. Tad vēl svarīgs grozējums ir atšķirība starp regulētajiem datiem un paziņotajiem datiem. Komisijas priekšlikumā uh, bija iekļauti uh, iespējami OTC dati definīcijā par regulētajiem datiem. Bet tas, manuprāt, izsūta nepareizo signālu, jo mēs uh, vēlamies veicināt tirsniecību tirgos, kas attiecās uz regulēto tirgu caurskatāmību. Mums ir vajadzīgi dati, kas būtu drošāki un pareizāki nekā dati, kas uh, ir iegūti mazāk caurskatāmos uh, tirgos. Par kritiskajiem etaloniem esmu grozējusi sliekšņus, 500 miljārdi paliek iekšā, bet es labi saprotu, ka šis ir ļoti liels skaitlis, to ir grūti precīzi noteikt, un tas varētu būt arī ar eh, nevisai vēlamu efektu. Tāpēc par šiem metaloniem, ko izmanto starptiskos tirgos un kuriem nav aizvietojuma, šeit arī varētu runāt. 500 eh, miljārdi ir slieksnis, kas tomēr sniedz eh, vajadzīgo signālu, kas rāda, ka runa ir par lielām summām, nevis par pāris eiro. Definīcijā gan bija vēlme svītrot šos 500 miljārdus, jo bija problēma kvantificēt konkrētāk šo skaitli. Tas arī ir saistīts ar aptvērumu struktūru. Man joprojām patīk ideja, ka vajadzētu visus uh, administratorus, kas ir aptvērumā, uh, lūgt paziņot par savu metodoloģiju. Ja, piemēram, cenu e, ziņošanas, cenu uzraudzības aģentūra izmanto etalonus, e, tad tas ir kaut kas e, cits nekā, kad runa ir par cita veida struktūrām. Svaigos datus var paziņot uzreiz, bet Citos gadījumos runa var būt par regulētajiem datiem, un tad metodoloģija ir savādāka. Dati ir stiprāk jāaizsargā. Gadījumos, kad tas ir svarīgi, mazumtirdzniecības tirgu etalonus varētu publiskot. Es piedāvāju šeit detalizētākas normas un uh, ņem vērā arī intelektuālā īpašuma jautājumus, kā arī uh, datu piemērotību publikācijai. Es atbalstu arī uh, licencēšanas uh, veicināšanu un uh, mēs vēlamies, lai finanšu produktu nodevas būtu caurskatāmas, lai cenas veidošana neizvērstos par uh, subsīdiju piešķiršanu. Un um, kas attiecās uz uh, ekvivalences režīmu un trešajām valstīm, mēs nevaram šeit tieši runāt par ekvivalences režīmu. Mēs vēlamies uh, attiecībā uz EOSCO um, izveidot uh, pārauga likumdošanu, un vēlāk mēs uh, varēsim pievērsties uh, ekvivalences risinājumiem gadījumos, uh, kad tas būs nepieciešams, bet uh, likumdošana vispirms ir jāpārskata. Un ja visur pasaulē izmantos JOSKO režīmu, tad arī mums tam jāpielagojas. Mēs eh, tā esam jau rīkojušies eh, citās jomās, piemēram, ar grāmatvedības standartiem, tā kā ideja nav pilnīgi jauna. Un eh, par EVTI e lomu attiecībā uz kritiskajiem etaloniem. Man šķiet, ka ir iespējas to uh, atrisināt labāk, mēs varētu to iekļaut apsvērumos, par to runājām ēnu referentu sanāksmē. Un ideja šeit varētu būt šāda. Nepieciešams uh, nodrošināt kritisko etalonu uzraudzību, de facto uzraudzību Eiropas Savienībā, bet jā, ir jau uh, IOSCO uzraudzība uh, nodrošināta, uh, tad jārīkojas sakarā ar šiem standārtiem. Ja ir atbildīga kāda konkrēta valsts, tad šī valsts varētu paturēt arī uzraudzības kompetenci. Šis scenārijs ir, nebūs noteikti izplatīts, bet mums vajadzētu šādu iespēju paredzēt, jo ir iespējami gadījumi, kad uh, iesniedzējiem uh, uh, būs vajadzīgs mudinājums iesniegt datus par uh, kritiskajiem etaloniem. Un, uh, ja mēs uh, runājam par visiem uh, iesniedzējiem, kas ir banku savienībā, tad, protams, skaidrs komunikācijas kanāli būs nodrošināti. Un par to mēs vēl runāsim uh, Eh, ēnu referentu grupā. Pašlaik izveidojas vienošanās, kā eh, tā mēs varētu rīkoties. Un visbeidzot pielikumos man nebija iespēju eh, ar ēnu referentiem pārunāt pielikumus, bet tos vajadzētu saskaņot ar IOSCO normām, jānodrošina ja Eh, lai risinājumi būtu uh, proporcionāli, tīpaši trešajā pielikumā uh, par uh, preču etaloniem, un mēs varētu arī varbūt pielāgot spēkā stāšanās datumu, atlikt to līdz piemērotajam laikam, kad jausko situācija būs pilnībā atrisināta. Mēs vēl nevaram pateikt, kā tas beigu beigās izskatīsies, jo mēs saprotam, uh, kā daži vēlas jau tagad pilnīgu e, izņēmumu, bet citiem šāds risinājums absolūti nav pieņēmams. Viņi vēlētos vismaz vienu no jausko normām e, iekļaut aptvērumā. Tā kā būs jāmeklē kompromiss. Par to lems ēnu referentu grupa, un tad viņi varēs arī prezentēt tagad savus grozījumus un vēlamo ievirzi. Tagad lūkosimies uz tautas partiju. Jā, paldies. Paldies jūs vienmēr kā lieliski nodrošināt šādu pārskatu par aktuālo jautājumu. Nu jau mēs arī strādājam no savas puses pie šī jautājuma. Es savus grozījumus galvenokārt koncentrēju uz darbības jomas jautājumu un par Eiropas vēstpēdēju tirgus iestādi esmu. Un tāpat arī par to, kā vēl šos noteikumus var piemērot konkrētās valstīs. Uh, Un uzskatām, ka kopumā jau mēs varam norošināt vispārēju atbalstu. Par darbības jomu, jeb aptvērumu, es uzreiz vēlos teikt, ka es atbalstu referents pieeju. Un es sapratu, ka šobrīd izstrādātie grozījumi ir ārkārtīgi daudzveidīgi. Mēs gan vēlamies arī nusvērt. Darbības joma ir pats pats pamats, tas ir mugurkauls šim priekšlikumam. Tādēļ, kolēģi, es aicinātu jums tiešām ļoti atbildīgi ar šo tām uh, arī tālāk aprieties un to risināt. Mums ir jānodrošina, ka JOSKO principi ir saglabāti. Un uh, tādēļ mums vajadzētu proporcionāli regulu piemērot, arī apzinoties vienlaikus arī dažādu etalonu riskus un uh, neaizsargātību. Paldies, ka jūs priekšsādātāji komentējāt arī atsevišķus manus komentārus tieši piedāvātiem apsvērumu punktam par esmu. Uh, BVI. Un es uzskatu, ka mēs kā ēnu referenti varētu atbalstīt jūsu pozīciju. Tad mans grozījums ir to, ka tieši jāatbalsta vairāk ir uz kritiski svarīgos etalons. Ja vien kritiskais svarīgais etalons neatrodas tajā dalībvalstī, kur ir it kā varbūt nepietiekam varbūt regulējums, bet darbojas ļoti labi, tad šādu izņēmumu mēs varētu arī pieņemt. Nu, te citiem vārdiem mēs nozīmētu nacionālo deleģēšanu. Kādēļ vispār tāds priekšlikums? Uzskatām, ka atsevišķi kritiski svarīgie etaloni varētu ļoti ierobežot atsevišķus lietotājus un administratorus mm, vairāk kā vienā tikai dalībvalstī. Līdz ar to, ja atstāja to nacionālā līmenī gan tikai šo jautājumu, tad iespējams, ka attiecīga uzraudzības iestāde netiek ar visu galā. Un tur ir arī lieti riski. Uh, Bet mēs runājam tad par tām savukārt vietām un atrašanās vietām, kur ir ļoti spēcīgs regulējums jau spēkā. Iespējams, ka mēs te vēlētu. Es vēlos 453. regulējumu norādīt, kur mēs runājam par preču etaloniem. Un es zinu, ka Verners Langans vispār vēlas svītrot preču etalonus no šī priekšlikuma un arī Olī Šmits 417, 417 grozījums. Viņš atkal nedaudz savādāk šeit tā akcentē. Un es domāju, ka, nu, te vajadzēs izdomāt, kādā virzienā mēs ejam, bet tas jāatrisina mums tad kopējā sarunās ar Veneru Langenu. Vai tiešām mēs varam atbrīvot prečetlonus no šī darbības jomas, tas ir jāskat atsevišķi. Par rīcības kodeksu. Nu, mēs zinām, ka rīcības kodeks varētu būt saistošs tieši arī mazajiem. Piedošana, ka tieši tas nedarbotos, ja to piemērot visiem vismazākajiem arī iesaistītajām pusēm. Tādēļ daži priekšlikumi ir vērsti uz to, un es atbalstu to, ka ņemot vērā konkrētu atrašanos vietu un iesniedzēju uh, arī konkrētu lomu, varbūt viņiem varētu piemērot arī nedaudz atvieglotu rīcības kodeksu. Tad mēs uzskatām, ka tas ir jā, jāpadara juridiski saistoši lielajiem datu sniedzējiem. Bet nu, tas no otras puses varētu būt arī tāds, kas attur vispār šādas informācijas sniegšanu. Līdz ar to te ir atšķirīgi viedokļi un varbūt kā vienīgā kompromiss būtu tāds, ka mēs nosakām vairākas kategorijas, nosakot kā rīcības kodeks juridiski saistoši ir kritisko svarīgu etalonu datsniedzējiem un citiem nē. Par 16. pāntu, par datiem. Iekļaujot IOSCO principus par datu ievades principiem, par atsevišķiem datu tipiem un to kritisko robežu. Uzskat, ka šeit pieprasītājas caurskatāmības līmenis ir jābūt uh, un tam jābūt ļoti augstam. Tomēr ir jānošķir, vai šos jautājumus jums iešķir OTC vai arī regulētās iestādes vai arī kāds cits iestādes. Par kritiski svarīgiem metaloniem es uzskatu, ja tie ir sabiedriski nozīmīgi, tad ievadītie dati un piemērotā metodoloģija jābūt skaidri atklātai. Un tādēļ uzskatu, ka šis pants vēl jāsadaļ vairākās daļās kur precīzi atspoguļo atšķirības starp datiem un kādi dati ir jāpublisko jau jebkurā posmā, lai tam visam varētu arī tālāk izsekot. Tālāk panti, kas runā par attiecībām trešām valstīm un pārobežu raksturu, kam vispār ir šim jautājumam par etaloniem. Es saprotu, ka jūs neaicināt spēst um, šeit piemērot IOSCO principus. To mēs neesmu īsti pārliecināts. Uh, Nu, ASV šobrīd arī liels debats tieši par šo jautājumu, un arī ASV nevēlas arī, protams, aizslēgt savus tirgus uz nu, trešo valstu administratoriem. Bet, nu, skaidrs, ka mēs tādu varam šo jautājumu vēl apspriest, un es domāju, ka vislabāk būtu nodrošināt uh, lielu atbilstību JOSKO principiem. Tāpat arī vēlos par ekvivalences atbilstības nodrošināšanu šīs normas Tas varētu radīt spiedienu uz trešām valstīm, lai viņas izstrādātu arī skaidru regulatoru ietvaru un uzraudzības ietvaru, kas arī ir balstīts ILSKO principos. Nu, mēs uzskatām, ka šis jautājums ir ļoti rūpīgi jāizskata. Un tālāk par ziņošanas sistēmu whistleblowing. Um, vai nu tad viņi ziņo esmai vai kādai citai iestādēji, kompetentai iestādēji nebaidoties no negatīvām sekām. Es domāju, ka tas ir jāiestrādā šeit. Bet, nu, vienlaiks mums jāturpina konsultācijas arī savās grupās un jāsaprot, kā mēs varētu tuvināties. Šobrīd šāds ir pozīcijas un um, mēs esam gatavi izskatīt atsevišķus kompromisus. Būs, protams, arī atsevišķi jautājumi, kur mēs nevarēsim vienoties, un par to visu būs jāstrādā darba laikā. Paldies jums par šodienas darbu. Liels paldies! Tagad Emīlija lūdzu sociāldemokrātu vārdā. Paldies! Kopumā runājot, domāju, pašlaik mēs esam nonākuši situācijā, kad ir ļoti daudz grozījumu un tie iet daudzos virzienos, tāpēc jārīkojas piesardzīgi. Uh, jo īpaši ar definīcijām, jo mums ir uh, vairākas jaunas koncepcijas, uh, svarīgi etaloni, kritiski svarīgi etaloni, un mums te jārīkojas ļoti piesardzīgi, lai viss būtu pilnīgi skaidrs, tāpat jāiezīmē uh, satvars ļoti precīzi, satvars un definīcijas. Tad vēl jāsaka, ka pašlaik uh, priekšlikums kļūs sarežģītāks nekā sākotnējais komisijas priekšlikums. Varbūt tas nav tik plaši noteikts aptvērumā kā komisijas priekšlikums. Uh, un, piemēram, EVTI uh, normas ir savādākas. Manas uh, piezīmes ir eh, tādas, kā, manuprāt, varētu eh, iet tālāk par pašlaik noteikto. Svarīgākie punkti eh, - likumdošana, aptvērums. Sociāldemokrātu grupa vēlas pēc iespējas plašāku aptvērumu, kas būtu praktiski īstenojams, bet šeit tagad ir dažādi ierobežojumi. Par tiem noteikti būs jārunā vēl starp ēnu referentiem, par administratoriem un prasībām tiem. Jūs koncentrējieties eh, te uz eh, datu administratoriem. Tas ir pareizi, bet mums ir jānodrošina, ka ir labas prasības arī datu sniedzējiem. Jo grozījumiem būtībā mums ir tagad vājāka saikne uz eh, um, um, rīcības uh, kodeksu, bet mums, kā es teicu, ir vajadzīgas arī skaidrās prasības datu sniedzējiem par kritiski svarīgajiem etaloniem. Te, manuprāt, vajadzētu koncentrēties uz to, kas ir savienībai kritiski svarīgie etaloni. Uh, tas ir pareizi jādefinē Tāpat vajadzētu izstrādāt plašu definīciju, kas uh, derētu arī nākotnēji, kas ne tikai iekļautu pašlaik zināmus etalonus, bet ļautu uh, iekļaut arī uh, citus etalonus, ja tie vēlāk kļūst par kritiski svarīgiem Eiropas Savienības mērogā definīcija jābūt pietiekoši elastīgai un plašai. Es runāju par kritiski svarīgo etalonu definīciju. Pie tās vēl jāpiestrādā. Tagad EVTI. Mēs vēlamies, lai šai iestādai būtu spēlējama svarīga loma attiecībā uz savienībai kritiskajiem etaloniem. runa nav tikai par uh, regulatīvajiem tehniskajiem standartiem. Uh, šai iestādē vajadzīgas arī uzraudzības pilnvaras. Tāpat mēs nevisai piekrītam uh, citu grupu izteiktajiem grozījumiem šeit. Un vēl kāds sarežģīts jautājums. Es gribētu uzklausīt arī komisijas viedokli uh, par prasībām trešo valstu administratoriem. Es gribētu, lai komisija pamatotu savu priekšlikumu. Ideja varbūt ir interesanta, bet kā tas darbosies praksē? Arī par to vajadzētu diskutēt ēnu referentiem. labi, protams, ja būtu saistošās eh, prasības arī trešo valstu administratoriem attiecībā uz etaloniem, bet, kā es teicu, būtu interesanti dzirdēt, ko par to domā komisija. Nepietiek tikai ar IOSCO principiem, jo tie nav saistoši, un mēs nevaram riskēt, ka šo etalonu dēļ uh, rūpniecība, ražošana uzsāks ārpus Eiropas Savienības, darīs tur, ko gribēs, un mēs ar šo likumdošanu panāksim tieši pretējo mūsu mērķiem. Un tad nākamais elements. Es, protams, ceru, ka mēs pabeigsim darbu vēl šajā sasaukumā, bet mēs redzam, ka arī padome nevirzās uz priekšu pārāk ātri. Mums vismaz vajadzētu pabeigt savu darbu un vajadzētu sniegt uh, tātad, skaidru signālu uz uh, pēdējo gadu etalonu manipulācijām. Paldies, tagad Filip lūdzu, zaļo vārdā. Everyone. Labrīt! Es domāju, mēs kā nopietni komanda strādājam pie šiem daudziem nopietniem jautājumiem. Bet, godīgi sakot, vēl nesam ieraudzījuši pašas šausmīgākās daļas. Īpaši, ja mēs ieraudzīsim, cik nopietns ir skandāls ar Forex uh, likmēm un tāpat arī Libor izskatīsies tikai tāda vispār bērnu spēlīts. Nu, es arī varētu turpināt to, ko sacīja Emīlija. Arī mēs vēlamies, lai darbības joma būtu īstenībā praktiska. Un, ja citiem vārdiem, mēs vēlamies, ja kāda veida ierobežojumi ir reāli pamatoti, un tam ir visam arī savs svars praksē. Uh, nevis vienkārši mēģinot kaut kādā veidā vēl samazināt Eiropas lomu. Bet es saprotu, ka Šārona šai brīdī ir īsta, nu, Britu pilsone, un tad um, vienlaikus viņa tomēr ir Eiropieti, un es paļaujos arī uz jums tādā ziņā. Par esmas lomu, ja vēnu referents sanāksmē mēs skaidri arī iezīmējam mūsu virzienu, es uzskatu, ka mums ir jāatstāj viņiem tehnisko standartu izstrāde, uh, Un mēs savukārt varam runāt tikai par lielo iespēju vispār iezīmēšanu. Pirmkārt, mēs norādām, kāda ir arī uzraudzības iestāžu loma. Vai te būtu loma par kritisko vai lielo etalonu uzraudzību, nu, ja citiem vārdiem sakot, tādi, kuriem ir ieteikumi visā Eiropas mērogā. Mēs uzskatām, ka viņi ir jāpakļauj esmai. Tiešā vai netiešā veidā, vai kaut kādā veidā caur deleģēšanu, uh, un to uztic arī cilvēkiem, kuriem ir attiecīgā pieredze un resursi, un es domāju, ka nacionālās iestādes varētu uzraudzīt arī, piemēram, filiālis un um, atsevišķos etalons. Nu, mēs to varētu arī tā atrunāt, bet svarīgākais ir, ka ir jāuzrauga tādi etaloni un indikātori, indeksi, kuriem ir um, ietekme Eiropas mērogā. jo, ja ir ietekme uz Eiropas iekšējo tirgu, tad arī tāda Eiropas uzraudzība ir jānodrošina, nevis jāsēc nacionālā, viss nacionālā līmenī. Papildus te būtu tad jautājums, kā mēs sanām šos darbus un kādā veidā arī to at, noregulējam to īstenošanu. Papildus. Es uzskatu, vajadzētu precīzi definēt atsevišķas etalonu kategorijas, tomēr nevajadzētu aizrauties ar pārāk sazarotu uh, Uh, sadalījumu. Un uzskatu, ka ļaus tādi ļoti skaidri kriteriji, gan kvalitatīvie, gan kvantitīvie rādītāji, jeb nu tāds liekšņi, lai noteiktu, kuri etaloni iekļaus kurā kategorijā. Viena gan īpatnība, kur es varbūt šobrīd esmu, varbūt arī jūtos nedaudz, varbūt, uh, savaceļgājējs par atsevišķiem etalonu izmantošanu finanšu operācijā. Protams, tas ir jāskatās tā. Es jautājumu gribu izskatot. Vai etalonu izmanto konkrētu piemēroto finanšu darījumu novērošanai? Jo, piemēram, kāpēc tad Libor tiek piemērots daudzajām hipotekārajiem darījumiem? Un ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc tas tā ir darīts, un ir arī skaidri skaidrojumi. Bet Mans ir šis jautājums. Ja etalons tiek izmantots nesākotnējiem mērķiem, tas taču rada papildus riskus, un arī šādu nepiemērotu piemērošanu, mm, es uzskatu, ka būtu jāatspoguļo šeit likumdošanā. Mēs nesam vēl nonākuši tajā brīdī, kur es uzskatu, ka mēs vēl nevaram teikt precīzi, kas tad īsti ir atbilstīgs, kas ir atbilstīgs izmantojums, etalonu lietojums. Uzskatu, ka tas ir vēl jādefinē. Nu, mēs esam arī aicinājuši komisiju pievērsties šim jautājumam, arī komentēt šo jautājumu, un tādēļ, ja nepieciešams, to mēs arī iestrādājam šeit savā klauzulā, tad nāk klajā ar konkrētu priekšlikumu par iespējamu etalonu nepiemērot izmantošanu. Ja arī mēs vēlamies panākt iespējami lielu caurskatāmību, tas ir skaidrs, bet uh, mēs arī Pirmkārt, ja mēs uzskatām savu atsevišķu biznesu uzņēmumu arī nodošanu finanšu tirgiem, nu viņi, pirmkārt, ir jāreikinās, ka finanšu tirgi ir caurskatāmi. Vienlaikus cienīgā atruna, protams, ir, ja pārāk liela caurskatāmība var pat jau varbūt arī kaut kādam bremzēt pašu finanšu tirgu darbību, nu tad tādā gadījumā tu varētu runāt par atsevišķiem izņēmumiem. Bet kopējais likums ir tāds, ka lielāks caurskatījumiem, jo labāk. Tālāk par pielikumiem. Es nezinu, ko īsti Šarona to gribēs darīt, bet, nu, būtu interesanti to zināt. Es domāju, mēs esam ļoti spēcīga komanda, komanda, un mēs varam kopīgā darbā panākt ļoti spēcīgu arī regulējumu. Paldies! Paldies! Tad uh, Sait Kamal uh, vārdā tad uh, izteiksies kolēģis, lūdzu. Jā, paldies priekšstādātāji! Sait Kamalkungs uh, ir ēnu referents, bet uh, viņš lūdza mani viņu pārstāvēt un paust dažus komentārus, jo, diemžēl, viņš nevar piedalīties pašlaik šajā sanāksmē. ļoti grūti par viņu izlikties un uh, viņu tēlot, kā jūs saprotat, bet es centīšos darīt, ko spēšu. Ja tieši tāpēc jūs esat viens no uh, maniem mīļākajiem zaļajiem. Said Kamals ir ēnu referents, un pagājušajā nedēļā viņš piedalījās uh, ēnu referendu sanāksmē Strasbūrā. Šķiet, ka ir diezgan uh, plaša vienošanās par to, kā vajadzētu līdz maija beigām pabeigt uh, darbu pie uh, parlamenta nostājas. Kamalkungs uzskata, ka aptvērums ir pārāk plašs un mums vajadzētu koncentrēties uz tiem etaloniem, kas ir um, uh, manipulāciju uh, apdraudēti, tad dažāda veida aibor uh, uh, etaloni vai arī uh, finanšu sistēmas etaloni. Bet um, nevajadzētu izskatīt etalonus nu, kā pašmērķi. Said Kamal um, uzskata, ka, piemēram, um, apvienotajā karalistē Eh, Libora gadījumā eh, ļoti ātri iestādes rīkojušās, izveidojot etalonus un eh, daudz vieta Eiropas Savienībā derētu rīkoties tāpat. Nevajadzētu apdraudēt tas sistēmas, kas jau ir izveidotas atsevišķajās dalībvalstīs. Tagad runājot par EVTI. Šai iestādē vajadzētu spēlēt harmonizējušo lomu, bet nevajadzētu tai uzvelt pārāk daudz pienākumu. Noteikti nevairāk nekā tā varētu veikt. Par rīcības kodeksu un vai tam vajadzētu būt juridiski saistošam vai nē. Sajat Kamal neuzskata, ka tam vajadzētu būt saistošam, jo rezultātā e, mazāk un mazāk uzņēmumu e, strādās ar etaloniem. Mums vajadzētu rīkoties eh, tā, lai izstrādātie etaloni neatbaidītu datu sniedzējus. Sait Kamalkungs eh, cer, ka mums izdosies eh, rast kompromisus un noteikt tādus etalonus, izveidot tādu risinājumu, kas būtu proporcionāls un praktisks. Un viņš ir gatavs turpināt sadarbību. Liels paldies! Tagad runātāju sarakstā Werners Langens un Silvija Gulāra. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Komisija, protams, arī izteiksies, bet vispirms mūsu deputāti. Tad komisija varēs atbildēt uz jautājumiem. Werner, lūdzu. Paldies. Es gribētu uzsvērt to, ka Pilnībā piekrītu referents un kolēģi Mičela uh, stratēģijai. Pēc uh, pusstundas sāksies balsājums Rūpniecības komitejā par uh, izeju vielu ekvivalentiem vai uh, augstākajiem robežas liekšņiem. Tādēļ vēl nevaru pateikt, kāds būs rezultāts. Mēs esam iesnieguši daudz grozījumus, bet man liekas, ka ir eh, nepieciešams, lai līdztekus eh, finanšus šiem indikatoriem būtu arī eh, tādas pašas ziņas par izēvielām, izēvielām no trešajām valstīm, lai novērst pārlieku regulāciju. Bet šeit redzam, ka caurskatāmība nav iespējama. Ja Eiropas regulējuma sekas būs tādas, ka uh, aktierus izspiedīs, izspiedīs darboties ārpus Eiropas Savienības, tad neviens nebūs ieguvējis. Nu, piemēram, arī ne tur, kur tīri fiziski labumi tiek apgrozīti un robežvērtības šeit finanšu jomā ir stipra atšķirības. Bet, nu, piemēram, ir arī um, izēvielu derivāti, atvesinātās vērtības un nostāja ir ārkārtīgi atturīga attiecībā uz regulāciju, jo, piemēram, darījumos ar naftu un dabas gāzi starptautiski parasti tieši valstu uzņēmumu nosaka cenu, un šeit eh, mēs nevaram pieprasīt pārāk daudz eh, informācijas un ziņojumu, un ar to arī neuzlabosim eh, šīs, šos etalonu aprēķinus. Mēs tāpat zinām to, ka nosakot uh, šos uh, tā sauktos uh, administrātors, tīri fiziski izmantojums augstākās robežvērtības, tie, kas nav iesaistīti šajos darījumos aktīvi, nu, piemēram, um, personas, kas privāti sniedz salīdzinošo status, ir ārkārtīgi aktīvi iesaistīti un tādēļ ir jāvēlt uzmanība tam, lai šī privātā informācijas plūsma netiktu samazināta apjomā vai arī pat pārtraukt, jo tas novestu pie caurskatāmības pazem, pazemināšanās. Tas, ko teica par finanšu tirgiem, to var uh, apstiprināt to, kas uh, tiek teikts par augstākām robežvērtībām izaivielām. To es varu vēlreiz arī apstiprināt. Un pēc balsojuma šorīt eh, itri komitejā tad varēsim varbūt vēlreiz pie šī jautājuma atgriezties un ievērot to. Bet paldies, paldies par visu uh, atlikušo daļu un pilnībā to atbalstu. Silvija. Merci, Sharon. <clears throat> Merci. Tagad Silvija. Šaron, mm, paldies, paldies visiem. Kā jau to teicu, ir ļoti laba komanda un arī ēnu referentu komanda. Dažas piezīmes tikai. Nu, jārunā par to un jāuzmanās, lai Eiropa sevi neizslēdz no šādas pasaules vadošās ietekmes, par to jau tika daudz kārt runāts. Un es domāju, ka tā tiešām ir tāda problēma, kuru jāskatās plašākā kontekstā un arī mainīgo. Uh, indikātoru kontekstā. Nozīmīgi ir šis plašais skatījums un to saglabāšana. Otrakārt, es domāju, ka ir nepieciešams sankcijas, administratīvas sankcijas, ne tikai krimināla sankcijas. Nu, tas ir saistīts ar dažādām tradīcijām dažādās valstīs, bet man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Un īpaši vēlos vērst jūsu uzmanību uz 23. grozījumu. 23. grozījums ir pēc. Uh, tiesas lēmumu, kas tika pieņemts vakars par īstermiņu pārdošanas akcijām un darījumiem. Tas atļauj ESMA izteikt aizliegums līdz kādai pakāpei būtu iespējams doties, ja mēs runājam par arī Eiribor Domāju, ka skaidrojums e, ir e, tāds, kas e, atvieglo mūsu darbu, kad mēs izveidojam uzraudzības iestādes izstrēmu pārdošanas darījumiem un arī saistībā ar šo neseno tiesas lēmumu. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Vakar kolēģiem ja nosūtīja ēpastu. Nu, katrā gadījumā jāsaka, ka tiesa mūs tiešām ļoti būtiski ir atbalstījusi, un es domāju, ka tas uz to vajadzētu eh, ieviest atsauci šajā tekstā. Paldies! Um, uh... Liels paldies! Ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad lūdzu komisija. Paldies priekšsādātāji! Paldies arī par šo diskusiju! tā pierāda, kā parlaments ļoti nopietni uztver šo priešlikumu, un mums tas ir ļoti svarīgi, jo etalonu izveide tiek diskutēta pašlaik ne tikai Eiropā, bet arī G20 līmenī un uh, vispār globāli, arī um, IOSCO kontekstā. Es gribētu uzsvērt, ka komisijas priekšlikums bija sagatavots, lai nodrošinātu uh, Eh, etalonu integritāti kopumā. Mēs vēlējāmies izstrādāt prasības etaloniem. Eh, etaloni nedrīkst novest pie interešu konfliktiem, tiem jābūt eh, caurskatāmiem, mēs izvirzām prasības sniedzamajiem datiem, un etaloniem jāatspoguļo ekonomiskā realitāte. Tāpēc ir tik svarīgi noteikumi, piemēram, par administratoru uh, sniedzamo informāciju. Tāpat jānodrošina, lai eh, etaloni tiktu pienācīgi izmantoti. Par aptvērumu komisijas priešlikums balstās uz IOSCO standartiem. Šie standarti ir visai plaši. To satvers tika izvēlēts šādi, tāpēc, ka tie atspoguļo uh, dažādus tirgus un uh, tirgus sektorus. Visi etaloni tiek izvērtēti attiecībā uz to trauslumu un riska pakāpi, un ir konstatēts, ka nepieciešama pienācīga uh, uzraudzība un pareiza likumdošana. Uh, par atvasinātajiem instrumentiem. Uh, etaloni šeit ir ļoti svarīgi, tikpat svarīgi tie ir arī preču tirgū. Josko um, izstrādā arī konkrētas normas uh, datu sniedzēju aģentūrām. Un ļoti labi, ka uh, tieši preču etalonus parlaments ņem, uzņem ļoti nopietni, jo IOSCO uh, tie nav tik precīzi atrunāti. Tālāk par EVTI e e, lomu mēs e, atbalstām tiesas nolēmumu, kas ļaus līdz likumdevējiem iekļaut konkrētas normas par EVTI spēlējamo lomu. Komisija savā priekšlikumā piešķir šai iestādei uh, daļēji uzraudzības pienākumus, bet daļa uzraudzības kompetences ir nacionālajām iestādēm. Man, mūsuprāt, tas ir vislabākais risinājums, jo nacionālajām iestādēm ir ziņas par vietējo tirgu un vajadzīgie resursi. Bet, protams, uzraugu kolēģijas arī ir nepieciešamas gadījumos, kad etaloni skar vairāk nekā vienu dalību valsti. Tad uzraudzība var notikt kolēģiāli Par pēdējo aspektu - trešās valstis un attiecīgā sistēma. Komisija savā priekšlikumā piedāvā izveidot ekvivalences sistēmu, jo, kā jau bija teikts, mēs esam pionieru lomā. G20 uh, ietvaros mēs pirmie izveidojam šādu likumdošanu, un bez ekvivalences klauzulas uh, Eh, tik tiešām etalonu sniedzēji varētu eh, izvēlēties strādāt ārpus Eiropas Savienības. Mēs nevēlamies to darīt, mēs nevēlamies arī noslēgt mūsu tirgu. Uzskatām, ka jānodrošina, ka ja ražotājs vai datu sniedzējs ārpus uh, Eiropas Savienības izpilda tos pašus noteikumus un viņa etaloni ir ekvivalenti, tad arī tos var izmantot ekvivalenti eh, jāveido tā, lai tie būtu salīdzināmi, tāpēc mēs izmantojam IOSCO principus, bet mēs ejam tālāk par tiem. Mēs esam paredzējuši papildus uh, elastīgumu, piemēram, ekvivalences izvērtējumu un nav arī uh, tik svarīgi, va, uh, es atvainojos, ļoti svarīgi, lai arī trešo valstu datu sniedzējus uzraudzītu. Mēs vēlamies, eh, lai eh, arī viņi ievērotu eh, tādus pašus vai līdzīgus noteikumus, jo bez tā nav iespējams izveidot vienādus spēles noteikumus. Paldies! Liels paldies! Ļoti īsi apkopošu šo diskusiju. Kompromisi, pie kuriem strādājam, skar vairākus pantus. Un mums vajadzēs um, sadalīt šos pantus vai grozījumus atsevišķos punktos, piemēram, noteikt uh, attieksmi pret datu sniedzējiem, jo tie ir ļoti dažādi un to ir ļoti daudz. Daži sniedz automātisko informāciju, uh, dara to ļoti bieži, gan drīz vai tiešsaistē. Eh, bieži vien šī informācija tiek sniegta brīvprātīgi, un ja mēs izvirzīsim pārāk stingrās prasības, pārbiedēsim datu sniedzējus, tad datu vienkārši nebūs. Un tad uh, gadījumos, kad dati ir diezgan subjektīvi tur, un um, etaloni ir kritiski, tad tur jārīkojas stingrāk bet pie tā vēl būs jāpiestrādā. Mēs labi apzināmies, ka šeit ir vajadzīgas dažādas kategorijas attiecībā uz datu sniedzējiem. Emīlija eh, pilnīgi eh, pareizi teica, ka eh, etaloni ir ļoti sarežģīti un mums ir vajadzīgs šeit atšķirīgs risinājums nekā IOSCO. Uh, Mēs uh, noteiksim arī EVTI uh, lomu un pilnvaras un tā jau ir, ka dažas no šīm kompetencijām var veikt nacionālās iestādes, un tas būs arī jāveic nacionālajām iestādēm, jo EVTI vienkārši nebūs personāla, lai visu paveiktu. Tāpēc uh, valstu regulātoriem vajadzēs izmantot savu ekspertu zināšanas, lai palīdzētu EVTI. Un tad te mēs varētu runāt par uzraudzības izņēmumiem, protams, ievērojot proporcionalitāti. Mēs iekļaujam arī uh, iespēju reaģēt uz pārmaiņām. Uh, etaloni var kļūt par kritiski svarīgiem, uh, vai viņi var arī zaudēt savu nozīmi. Mums vajadzēs arī uh, piestrādāt pie kritiski svarīgo etalonu definīcijas, nosakot, kas tad ir kritiski svarīgs. Lai uh, EVTI varētu arī īstenot mūsu nodomus. Jūs runājāt uh, par uh, bāzes risku un par piemērotību. Nu, lūkosimies, kā mēs varam to definēt, bet diezgan grūti nāksies definēt, kas ir appropriate, kas ir piemērots šajos gadījumos. Tas ir izplūdes ieciens. Daži aspekti ir piemēroti MIFID kontekstā. Piemēram, var noteikt, vai investīcijas ir uh, piemērotas uh, mazumtirzniecības uh, tirgū. Uh, bet šeit ir cits konteksts. Varbūt arī komisija varētu mums palīdzēt izstrādāt jūsu piedāvāto definīciju. Tāpat lūkosimies, protams, kāds būs Rūpniecības komitejas darba rezultāts. Mums bija arī problēma, problēmas, bet ar naftu un ogliem bija vienkāršāk MIFID kontekstā, jo tur tie nav aptvērumā. Nu, protams, tas ir darbs, kas jāpaveic, varbūt to neveiks tirgus ģenerāldirektorāts, bet ilgtermiņā mums būs nepieciešams šīs risinājums. Tas skar vairākas jomas. Atvēl par sankcijām. Pārsvarā runa te būs par tirgus noteikumu neievērošanas procedūru. Un mums vajadzētu arī tur iestrādāt noteikumus par etaloniem, jo mēs uh, esam saskarušies ar manipulācijām. Tā kā vajadzēs atrunāt, kā etaloni tiek ņemti vērā, nosakot tirgus noteikumu pārkāpšanu un būs jālēmi arī par piemēroto sankciju režīmu. Tad dažos gadījumos tiešām komisija balstās šeit uz IOSCO standartiem, citur atkal atkāpjas no IOSCO principiem. Daži no mums centās uh, to precizēt grozījumos. Viena lieta, uh, kur mēs vēlamies paplašināt aptvērumu, ir uh, finanšu instrumenti. Jūs te runājat tikai par cenu veidošanos un um, uh, par aktīvu cenu. Uh, bet tas nav uh, varbūt finanšu instruments uh, tiešā izpratnē. Un uh, mums vajadzētu arī uh, palūkoties, vai šī definīcija ir pareiza, bet uh, te vajadzētu runāt par finanšu aktīviem un instrumentiem katrā gadījumā, jo te ir zinām atšķirība. Noslēgumā teikšu, ka mēs lenītiņam virzāmies uh, uz uh, piemērotu risinājumu. Protams, kompromiss nozīmē, ka uh, kāds nebūs pilnībā apmierināts, bet mums ir jāpanāk līdzsvaros risinājums, kas būtu uh, pieņēmams un kas atbilstu arī uh, vairāk vai mazāk Josko uh, principu um, satvaram. Būtu, protams, labi, ja mēs varētu arī no Josko kaut ko jaunu saņemt, un tad to iestrādāsim, piemēram, strādājot turpmāk pie kredīta reitingu aģentūru jautājumā. At tālāk par uh, laika grafiku. 17. februāris ir balsošanas datums. Un centīsimies pie tā tagad arī pieturēties. Tad mums būs komitejas nostāja un kaut kas konkrēts padomēji, lai tā varētu atsākt darbu. Mēs uh, aicināsim viņus ātri izskatīt mūsu paveikto darbu. Uh, Aprīlī ir plenārs sēde, un ja padome strādās tiešām ātri, tas jau var gadīties, tad varbūt mēs tiešām varēsim darbu arī pabeigt. Lūkosimies, vai tas mums izdosies. At vēlreiz paldies visiem, un tagad pievērsīsimies desmitajam punktam darba kārtībā. Eiropas tiesību aktu saskaņotības uzlabošanā. Arī tas ir mans ziņojums. Šeit mums ir bijuši daži grozījumi no koordinatoriem, jo būtībā koordinatori šeit ēnu referentu lomā. Situācija, es tagad pastāstīšu par situāciju, un tad citi varēs vēl izteikties. Vēlos pateikties Līzai Ferērai un Berkādam Balcam par viņu konstruktīvajiem grozījumiem par šo sagatavoto ziņojumu par saskaņotajiem finanšu likumdošanas priekšlikumiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi apzinoties, ka mūsu darbības laiks tuvojas beigām. Un, un domāju, ka arī tas ir svarīgs tālāk mantojums, ko nododam nākošiem kolēģiem. Uh, un arī reizē apkopojums par to darbu, ko esam veikuši šajā jomā. Līdz ar to šāda vienošanās ir veikta balsoties uz ļoti plašām konsultācijām jau arī 13. gadā. Par to jau mēģinot šķietināt jautājumu, kādā veidā vislabāk norošināt saliedētu finanšu noregulējumu leģislatīvo priekšlikumu izstrādi. Vienlaikus to visu konsultējot un arī nodrošināt skaidru progresu iestādēs. Mēs esam ņēmuši vērā arī šādas konstruktīvas rekomendācijas un arī tās tālāk nododam mūsu pēctečiem un uzskatām, ka vajadzētu tieši vairāk pieprasīt no Digimakt arī labāku caurskatāmību, jau ko pieprasījām visu laiku arī savā sasaukuma periodā. Un tādēļ arī uzskatām, ka komisijai vajadzētu biežāk organizēt publiskās konsultācijas, sabiedrisko apspriešanu un tādā veidā arī nodrošināt arī ciešāku saskaņu ar Eiropas parlamentā referentiem. Tāpat arī mums ir konkrēts komisija vai eh, adresētas rekomendācijas par to, kādā veidā var eh, labāk nodrošināt ir arī finanšu regulējuma kodifikāciju, nodrošinot skaidru tiesiskus instrumentus, kas ir juridiski saistoši. Nodrošinot arī vienlaikus iekšējās vadlīnijas un rokas grāmatas par to, kādā veidā var vislabāk nodrošināt saskaņotību starp finanšu un citiem komisijas dienestiem, tādā veidā nodrošināt uzlabotu likumdošanu. Es apzinos, ka arī dažas lietas, kuras ir droši vien ir jau komisijā uzsākts, bet es domāju, ka jums arī vēl jāskatās plašāk, ne tikai komisijas iekšienē, bet arī ārpusē. Tālāk mums ir skaidri grozījumi, kur pirmā grozījumā mēs norādām uz to, kā atsevišķas darbības varētu radīt iespējamus traucējumus, kas pat arī dažkārt būtu pieņemami. Tāpat arī otrais līdz devītie grozījumi norāda, ka komisijai gadskārtējā darba programmā vajadzētu tēmēt un mēķēt uz precīzu laika grafiku iekļaušanu, lai arī to sasaistītu ar atsevišķiem ziņojumiem. Vienlaikus es norādu, ka ir svarīgi arī iekļaut jau darbības pašā sākumā arī likumdevēju, otru likumdevēju, lai nodrošinātu pārskatāmību, laika grafiku ievērošanu un caurskatāmību. Tādēļ piektais grozījums tieši runā par precīziem uh, ierosinājumiem, kādā veidā ņemt vērā īpašos parametrus finanšu sektorā. Vienlaiks nodrošināt proporcionālitas principa piemērošanu. Īpaši visos tajos uzdevumos, kur komisija mēģina kodificēt finanšu likumdošanu vienā saistošā instrumentā. Nē, nu es, protams, nevēlos noliegt. Komisijas darbs turpinās, bet vienlaikus ir atsevišķi varbūt lietas, kas buksē, un atsevišķie finanšu priekšlikumi ir eh, pazuduši, un, piemēram, Līkanena ziņojums, struktūrālais ziņojums, tas visu laiku bremzē, un tas jau, tam jau bija sen jābūt bija sagatavotam. Un sanāk, ka viņi tā to publicēs, ka parlaments vairs nevarēs par to izteikties un piedāvāt savu profesionālo vērtējumu. Tālāk par 11. punktu grozījums, kur bija runāts par to, ka nu, nevajadzētu iesaistīt vēl plašāku referentu skaitu. Mana pieredze, strādājot pie MIFID, IMD un PRIPS, bija tieši tāds, ka mēs norādām, ka tieši ir vajadzīgs tas, ka referenti ir e, plašā lokā un spēja arī nodrošināt arī saskaņotus viedokļus, un tieši tas arī vēlams. Es arī vienlaikus arī apzinos, ka lielajās politiskās grupās uh, katrs vēlas, protams, pierakstīt sev zināmu uh, rezultātu, bet tomēr uzskat, ka te ir ļoti svarīgi droši veidojot arī šādas darba grupas iekšējos arī, uh, vai, nu, kādā ziņā apkopojot jūsu profesionālās zināšanas un pieredzi. Un tādā veidā mēs redzam, ka mazās grupas ir jau paraugs citiem, viņi spēja konsultēt savas iekšējās zināšanas un arī piedāvāt arī tās citiem. Dažkārt man ir tāda sajūta, ka es gandrīz vai palieku vienīgā, kas, kā, kas vēl pārskata visu laukumu tālākajās trialogu sarunās. Un tas man, tas man pilnīgi iedvež bailes, jo kas tad ir, neviens cits vairs neizsako vispār, par ko mēs runājam. Tālāk, ceturtais grozījums pār 14. punktu, kur tiek apšaubīts vārds coherence, saskaņotība, uh, arī ar visu Eiropas Savienības noteikumu piemērošanā, kas ir pieņemti kā atšķirīgās jurisdikcijās. Protams, ka katrai valstī paliek spēkā sava jurisdikcija, un tomēr vienlaikus apzinoties, ka globālie finanšu tirgi un globālā finanšu sistēma ir vienota, tad mums arī jānodrošina lielāka saskaņotība arī starp dažādām jurisdikcijām, un dalībvalstīm ir jānosaka veidi, kā viņas savstarpēji sadarbojas arī atšķirīgu jurisdikciju ietveros. Tas ir ļoti augsts politiskais līmenis, kas šobrīd tiek saskaņots jau G20 līmenī. Un vēl, atstājot arī nedaudz laika jums komentāriem, es vēl norād, vēlos norādīt. Papildus turpinās arī diskusijas jau ekons apakškomitejā. Šorta ziņojums, kas ir ļoti tiešām arī liederīgs, un es domāju, ka arī nākošiem deputātiem būs svarīgi to visu ņemt vērā. Un pabreiz, un es vēl visbeidzot. Saicinu komisiju ņemt vērā arī mūsu ziņojumā iekļautās rekomendācijas turpmākā darbā. Vai kāds vēlas ko teikt? Tieks iesniedz grozījums šodien atnākuši. Nu, labi, neviens man neko neteiks. Nu, labi, tad, kad pienāks laiks, tad arī par to nobalsosim. Kā jau es teicu, tas ir komiteja ziņojums, un tas netiek virzīts uz plenāru sesiju. Tas vienkārši tāds apkopojums par labāko pieredzi. Ar sekretariāta palīdzību mēs arī iekļausim visu aktuālu informāciju un arī jums izdalīsim jaunāko versiju, kad pienāks laiks. Labi, tālāk tad sekojam nākošajam lielajam jautājumam. Erūdzu, eh, naudas tirgus fondi Saicēl, kad drau... vai viņš ir šeit? Jā, lūdzu. Izskatām tādu grozījumus. Lūdzu, Said. Eh, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Um, Paldies, eh, priekšsēdājs kundze. Sākumā es gribētu uzsvērt to, ka 433 grozījumi ir iesniegti, un tas nozīmē, ka šis jautājums tiešām ir nozīmīgs. Tāpat arī pēdējās sēdes laikā tika uzsvērts, un tāpat es gribu uzsvērt to, ka komisijas priekšlikums ir ļoti veiksmīgs. Un tas ir pirmais priekšlikums, kas tiešām ir bijis ļoti veiksmīgs. Tas ir būtisks dokuments, lai ierobežot ētu, enku, ēnu banku darbību. Ēnu banku darbība ir tāda ļoti specifiska joma. Uh, saistīta arī ar dažādiem apdraudējumiem un varbūt nu nav tā absolūti, absolūti bīstamākā, bet nu, tajā pašā laikā ir absolūti nepieciešams tās darbības ierobežojums. Un tāpat ir jānorāda uz to, ka naudas tirgus fondu darbībai ir jātiek regulētāji, ir nepieciešama caurskatāma un aktīva darbība. Daudzi grozījumi, kas ir iesniegti, ir domāti, lai uzlabotu tekstu. Vakar mēs tikām tikāmies ar um, ēnu referentiem. Šī tikšanās bija ļoti veiksmīga. Liekas, ka tāds plašs konsens uh, tiks rasts par dažādiem punktiem. Nu, piemēram, paplašinot um, uh, ieguldījumus um, naudas tirgus fondos, tāpat arī uh, ripo darījumu aptvērums. Un uh, mūsu skatījumā ir uh, nozīmīgi, lai varētu tikt pieprasīt ārējus um, novērtējums um, reitingus. Komisijas priekšlikums ir ļoti tam būtu jābūt detalizētākam. Ir arī tādi punkti, par kuriem vajadzētu um, atsevišķi vēl darboties nākošo um, nedēļu laikā, piemēram, certifikātu prasītas un arī tāpat arī NAV, proti uh, eh, neto aktīvvērtība ir jābūt ļoti aktīvai darbībai, jāizvērt, jāizvērtē dažādi aspekti, arī saistība ar reālo ekonomiku. Tāpat jārūpējas par to, lai fondos būtu pietiekami daudz uh, likvīdu. Un tie nebūtu specializēti tikai uz vienu uh, konkrētu uh, fondu. Tāpat arī vēl jānoskaidro jautājums par esma nozīmi. Un uh, viens no visbūtiskākajiem jautājumiem ir uh, jautājumi par uh, neto inventāra vērtību un ieguldījumiem, kas ir saistīti ar to. Es uh, gribu uzsvērt to, ka mums jāatbalsta uh, komisija, zinām, ka Arī komisijā ir bijis tāds priekšlikums par tādu tā kā buferu izveidi, un tas aptver trīs gadu laiku. Man liekas, ka šeit vajadzētu darboties aktīvāk. Darbībai ir jābūt ļoti plašai Eiropā un arī būtībā visā pasaulē mums ir jārunā par ieguldījumiem ar. Uh, mainīgu vērtību. Diskusijas par šo tā sakto buferu zonu 3 līdz 4% diskusijas ASV un finanšu stabilitātes padomu, kā arī citās organizācijās nosaka to, ka pēc iespējas ātri būtu jāatsakās no konstantās neto vērtības un jāpāriet uz mainīgo aktīvu fondu vērtību. Jo šīs konstantās vērtības ir nu, praktiski nesavienojams ar darbību krīzes apstākļos. Tāpat arī jārunā par derīgumu termiņu izmantojamību. Investori mēģina pēc iespējas ātri mainīt to ieguldījumus, un līdz ar to pārēj uz šādu mainīgo vērtību palīdzētu fondiem. Finanšu sektors, finanšu visa joma tā kā nevēlas to darīt, tāpēc, ka nu, tas viņiem nav pārāk ērti, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu tomēr reaģēt. Tad nākošais jautājums, par ko ir jārunā, ir šī um, atbilstīgā vērtība un ziņojumi par amortizētajām vērtībām. Tas varētu novest pie lielākas caurskatāmības ieguldītājiem, pie tā, ka varētu labāk saprast naudas tirkus fondu darbību. Un tāpat arī fondi ar nemainīgu neto aktīvu vērtību 10 līdz 15 procenti iespēja no atkāpes no pamatvērtības kas būtu viens eiro vai viens eh, dolārs, bet tas eh, nav sabalansēts ar eh, šīm pamata aprēķinu vērtībām un aktīviem kopumā. Tātad es esmu par pāreju uz mainīgu neto aktīvu vērtību un vairāk kārt esmu jau uz to norādījis vairākas uzraudzības iespējas, to arī jau ir ierosinājušas. Mums jāturpina runāt par šo jautājumu, ja nespēsim rast vairākumu uz pārēju uz šo mainīgo netoaktīvu vērtību. Tad jārunā par šo nu, pārējais, jeb buferu vērtību, varbūt, ka tā arī jāpaplašina, un tāpat arī likviditāts jautājums. Uh, jārisina, nu, piemēram, izmaksas, kas ir uh, laikā uh, sadalītas. Nu, esmu uh, ar ļoti lielu nepacietību gaidīšu uh, kolēģu um, teikto un gribu pateikties par līdz šim veiksmīgo sadarbību. Paldies! Liels paldies! Tagad Žanpaul Gozēs, Tautas partijas vārdā. Paldies priekšsādātājs kundze. Sākumā gribētu teikt paldies referentam. Nu, būtībā jāsaka, ka šis darbs ir tāds kopēji pārdomu darbs, un līdz šim tas ir bijis visnotaļ pozitīvs, pat ja neesam atraduši risinājums pilnīgi visiem tematiem. Bet, nu, jāsaka, ka kompromisu meklēšanas darbs ir visnotaļ liederīgs, un gribu tiešām paust savu atbildību. Nu, tā tad šī priekšlikuma mērķis ir pārdomāt, kā labāku tādu uh, uh, drošību sniegt un tajā pašā laikā uh, rodot finansējumu reālai ekonomikai, jo tas ir absolūti nepieciešams šis reālās ekonomikas finansējums. Jāsaka, ka daži kompromisi jau ir atrasti, ir tīpaši par tiem punktiem, par kuriem referents tikko runāja, nu, kā jau uh, runājam par uh, neto aktīvu vērtību un investīcijas iespējām citos fondos, lai darbotos tādā veidā, ka drošība tiktu nodarbināta. Tāpat par citiem punktiem arī vēl tiek vestas diskusijas, nu, piemēram, par likviditāti, par dažādošanu, diversifikāciju, un tāpat ir vēl dažādi jaupājumi par FKT un PUKTV. Mūsu nostāja vēl nav pilnīgi noskaidrota. Mums ir eh, jāveic vēl diskusijas par tādu kopējas um, situācijas um, izveidu, vai nu balstoties uz to, ko piedāvā komisija, vai balstoties uz to, ko piedāvā referents. Um, daži kolēģi uh, vēlas, lai netiktu samazināta uh, finanšu, uh, naudas finanšu tirgus fondu vērtība Un es ar pilnu uzticību vēroju referenta darbu. Man liekas, ka viņš spēs rast kompromisu. Paldies! Sharon, es... Paldies, kā teica Žanpola. Mums jau bija diskusijas ar referentu. Tās norisinājās ļoti pozitīvi un veiksmīgi. Es gribētu pateikties referentam par pirmajiem kompromisa grozījumiem, Mēs vakar runājām par tiem. Tas svarīgākais, protams, vēl nav atrisināts, kā mēs varējām arī sagaidīt. Ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos arī par to. Pašlaik man ir tikai daži komentāri. Kā es jau teicu, galvenais uzdevums ir nodrošināt lai mums būtu stabila un likvīda situācija, lai mēs varētu atbalstīt ekonomiku kā pagātnē, lai mazinātu riskus uh, gadījumos, kad notiek pēkšņa vērtspapīru dzēšana. Uh, jāizteno vairāki pasākumi, par dažiem mēs jau esam vienojušies, piemēram, par uh, šo buferi, jeb resursu rezervi, kas jāizveido. Cik liela būs šī rezerve, par to vēl, protams, var vienoties. Tad tālāk par uh, aktīvu kvalitāti jārunā. Bet svarīgākais aspekts, mēs vēl neesam vienojušies par to, cik lielu lomu spēlēs neto aktīvi uh, tad ar mainīgu vai nemainīgu vērtību. Mm. Es domāju, ka ir iespējams izmantot aktīvus gan ar mainīgu, gan ar nemainīgu vērtību arī turpmāk, ja mēs uh, izvēlēsimies pasākumus, tad tiem jābūt saprātīgiem. At, piemēram, ja mums būs uh, dzēšanas maksa un pasākumi uh, Uh, gadījumiem, kad uh, ir liels pēkšņās vērtspapīru dzēšanās risks, tad šādi mehānismi noteikti būtu noderīgi. Bet, ja mēs uh, vēlamies tikai vienu neto aktīvu vērtības veidu, tad tas nenozīmē ka visi ieguldītāji paliks fondos un nauda tur paliks. Eh, es domāju, ka ieguldījumi varētu eh, tikt pārveidot par kaut ko citu. Eh, šī nauda nonāks parastajos banku kontos vai citos instrumentos, un tas tikai palielinās to risku, kopējo risku tirgū. Tāpēc jārīkojas ļoti piesardzīgi izvērtējot eh, šos riskus un paredzēto vērtību. At, protams, eh, mēs varam padomāt par eh, piedāvātiem pasākumiem, bet nepieciešami stingri nosacījumi un stingra uzraudzība. Tad Eh, daži kompromisi ir jau sasniegti, un līdz ar to es domāju, ka mums izdosies panākt arī vienošanos par priekšlikumu kopumā. Ja mēs runājam par diversifikācijas noteikumiem, tad vajadzētu izvairīties no eh, risku koncentrācijas. Un pēdējais, ko gribu teikt, jāparūpējas par to, lai tiktu ierobežots vai vispār likvidēts ārējais atbalsts no valsts iestāžu puses un arī no privātajiem sponsoriem. Jo pagātnē tas nebija vienkārši risks, tā bija reālā negatīvā situācija. Fondi par to nerunāja atklāti, bet sponsorēšana pastāvēja un tā nepie kā laba nenoveidā. Tātad mēs ejam pareizā virzienā, bet mēs vēl neesam sasnieguši gala rezultātu, tāpēc nepacietīgi gaidīšu turpmāko darbu. Paldies! Tagad Filipa Lamberts uh, zaļo uh, vārdā. Paldies! Uh, labrīt, Said! Es gribētu uh, teikt ka esmu sajūsmā par paveikto darbu no jūsu puses. Mums bija arī ļoti laba atmosfēra sarunās ar jums. Domāju, ka esam ļoti laba komanda. Tagad turpināšu angliski, man visi pierakstīja angliski. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar kuru uzreiz sākšu, ir tas, vai mēs vēlamies uh, uh, aktīvus ar uh, pastāvīgo, nemainīgo neto vērtību Eiropā. Ir tāda ideoloģija, kas uh, iesaka šādus fondus vispār likvidēt. Bet ja mēs šādu priekšlikumu uh, redzam, tad noteikti tam bija kaut kādi iemesli. Tomēr uh, no kultūras un tradīciju skata punkta rietumos ļoti grūti kaut ko aizliegt 68. gadā toreiz jau tika pateikts, ir aizliegts kaut ko aizliegt. Un mēs uh, vilcināmies kaut ko klāji aizliegt. Uh, tā kā, domāju, uh, labākais risinājums, labākā izvēle būtu varbūt šie aktīvi ar mainīgo uh, vērtību. Bet es aicinātu visus rīkoties tā, lai mēs varētu arī pārbaudīt konkrēti uh, izvirzītos priekšlikumus. Mēs iesakām, lai CNAF uh, eh, aktīvi tiktu pārvērsti par VNAF, tad par aktīviem ar mainīgo, ja variablo vērtību. Tas var notikt uh, zināmā laika periodā. Mēs ar laiku izvirzīsim tādus noteikumus, kas uh, attiecies tikai uz fondiem ar mainīgo aktīvu vērtību, bet neko klāji neaizlieksim. Un tad par uh, šo buferu rezervi, uh, lai mazinātu negatīvo ietekmi, Žāns Pols jau ierosināja grozījumus pret Cikliskā rezerve arī ir priekšlikums, eh, kas izskanēja pirms ilga laika, tad to var uzpildīt, eh, kad eh, būs šī pozitīvā atšķirība, tad labajos laikos to uzpildīs. Mēs iesakām arī ierobežot attiecībā uz CNAF iespēju izmantot um, um, grāmatvedības metodes, kas uh, uh, ļaus nepareizi aprēķināt to vērtību. Un, uh, manuprāt, Šeironai arī bija līdzīgs grozījums šeit. Tāpat vajadzētu paredzēt ārkārtas apstākļos dzēst vērtspapīrus un daļas, uh, bet mēs eh, redzam, ka ir daudzi līdzīgi grozījumi. Visa šī diskusija par to, vai mēs saglabāsim CNF um, aktīvus vai nē, pašlaik nav skaidras atbildes, vai uh, uh, tie, kas rīkosies ātrāk, neiegūs lielāku peļņu. Uh, Un eh, tagad eh, runāt par citiem jautājumiem nekā CNAF, VNAF vai pārējais periods. Mēs atbalstām referenta eh, ierosinājumus aizliegt tādus naudas tirgus fondus, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības nodokļu oāzes. Mēs vēlamies aizsargāt nodokļu maksātāju naudu, un līdz ar to tiešām vajadzētu aizliegt arī uh, ārējo atbalstu, ko sniegtu uh, valsts vai reģionālās iestādes kas attiecās uz ārpus biržas uh, atvasinātajiem instrumentiem un to izmantošanu šajos fondos. Tad, ja mēs runājam par regulētajiem tirgiem, uh, MIFID direktīva mums jau piedāvā risinājumu, un kaut arī man neīsti patīk MIFID noteiktais tirgu struktūras aspekts. Un Žan, Žanam Polam bija arī e, grozījumi šajā sakarā, tad tomēr mēs varētu regulēt naudas tirgus fondu um, apmaksas noteikumus un e, runāt par paralēlo banku sistēmu. At nav iemesla noteikt uh, šādai banku sistēmai citus atalgošanas nosacījumus nekā parastajām bankām. Es domāju, ka pat apvienotā karalīste neiebilst. Arī tur pašlaik tiek pieņemta likumdošana, kas uh, iet līdzīgā virzienā. Mēs vēlamies, protams, stiprināt uh, EVTI pilnvaras Un mēs vēlamies, lai sistēmiski naudas tirgus fondi būtu šīs iestādes uzraudzībā. Mēs esam ierosinājuši arī panākt, lai naudas tirgus fondi paredzētu īpašos plānus ārkārtas un stresa situācijām, jo labāk novērst problēmu nekā pēc tam to risināt. Un šādi plāni e, noteikti jau būs e, labāki par neko. Līdz šim mēs runājām tikai par vienkāršiem teksta aspektiem, bet noteikti priekšā mums vēl kaismīgas un sarežģītas diskusijas, bet nepacietīgi tās gaidīšu. Um, Čezikungs, jūs pārstāvāt saidi, jā? Ja? Jā, Saidu vārā. Ja, paldies jums, un viņš vēlas arī pateikties referentam un ēnu referentiem par um, produktīvām sākotnējām diskusijām. Viņam jau vakarien tāds sarunas bija, un viņš vēlas arī vēlreiz atkārtot savu pozīciju par CNAF um, buferi. Šīs sarunas, kas bija jau 2008. gada krīzes um, laikā. Nu, tas nebija MMF dēļ, bet gan pārāk lielai ekspozīcijai iepatiem ASV e, eh, finanšu un valūtu tirgiem. Līdz to kolēģis vēlas norādīt, ka SINAF un ENAF piedzīvojas tik sarežģījums, tādēļ, ka viņiem bija jāsadarbojas ar tiem, tiem fondiem, kas īstenībā nebija um, skaidri un droši. Uh, līdz ar to būtu jāizliedz sina buferis. Kapita, kapitāla buferi, nu, tos var piemērot tādā gadījumā, bet uh, šobrīd nav pietiekumi daudz naudas, lai vienkārši izveidot šādu uh, tirdzniecības buferi arī reālu, ka tas tiešām darboties. Nu, kolēģis vēlas norādīt arī, ka dažāda veidā uh, Um, organizācijas, pat no vietējām labdarības organizācijām līdz pat arī lielākajiem starptautiskiem spēlētājiem, norāda, ka šāda veida buferis būtu kļūda. Vienlaikus te ir skaidri redzam, ka ir lielas domstarpības arī starp vērtspapīru uh, regulatoriem un lielajām bankām. Un kolēģis norāda, ka buferi 3% likmeni arī nav pieņemama, jo īstenībā tas arī nozīmē pārāk lielu neskaidrību. Ja mēs vēlamies savukārt panākt tādu spēcīgu noteikumu arī piemērošanu MF un arī piemērot to attiecībos Gates un, un citiem instrumentiem, tad pirmīgi savādāk būtu jāveido šis modelis, jo buferis pilnībā iz, iznīcinātu senāfu nozari un Nu, labi, lai ja tā būtu, bet godīgi vajadzētu tomēr atzīst, kāds varētu būt sēks. Un ko tas nozīmē arī vietiem uzņēmumiem, lielajiem starptautiskiem uzņēmumiem, lai viņi arī varētu sagatavoties. Lūk, tādi kolēģi komentāri. Paldies! Vēl cits runātāji arī. Cases anymore. I've got Gay Mitchell, Sylvie Goulard, Astrid Lulling uh, and, and myself. Keins Mičels, uh, Silvija Gulāra, Astrid Lulinga un tad es arī. Četri runātāji, lūdzu. Ja vēl kāds vēlas izteikties, tad paziņot lūdzu. Uh, eh, Mičelkungs. Ja paldies, eh, liels paldies arī referentam, ēnu referentiem par sniegto ziņojumu. Žanam Paulam ir uh, taisnība. Viedokļi ir atšķirīgi, jo īpaši par um, aktīviem ar uh, pastāvīgo un mainīgo neto vērtību bet kopumā es varu atbalstīt izvēlēto pieju. Jāsaka, ka apmeklējot īriju pagājušajā nedēļā, es biju pārsteigts. Īrijas parlaments teica, ka mums vajadzēja savulaik vispār sav, eh, visas obligācijas sadedzināt un palūkoties, kas notiktu. Bet ja mēs vienkārši te, piemēram, aizlieksim uh, Eh, neto aktīvus ar pastāvīgo vērtību un pēc tam lūkosimies, kas notiks, tas ir diezgan liels risks. Mēs vēlamies taču no sistēmiskiem riskiem izvairīties. Varbūt drīzāk vajadzētu tādu zināmu proporciju notiekt attiecībā uz CNAF un VNAF. Kas attiecās uz kapitāla resursu? Eh, vai tas nen, eh, nenovedīs pie tā, kā likviditāte tieši noplūdīs no bankām? Un eh, vai ieguldījumi eh, netiks pārvirzīti uz depozītiem? Mēs negribētu, lai tā notiktu. Īrijā mums ir problēma ar banku ieguldījumiem, jo grūti produktīvi izmantot šo fondu naudu mēs varētu panākt arī to, kā likviditāte at nauda aizplūstu ārpus Eiropas Savienības. Ieguldījumi ar pastāvīgo um, aktīvu vērtību pašlaik ir ļoti izplatīti, un ja mēs pieņemsim uh, ļoti stingru likumdošanu, kas būs pārāk atšķirīga no ASV likumdošanas, at, uh, tas novedīs pie lielām pārmaiņām. Eh, Direkt, eh, direktīvā 2.12.1 ir, eh, piemēram, atšķirība starp dažāda veida aktīviem. Un es gribētu arī atgādināt, kā ir teiks, mums nevajadzētu uzskatīt, ka kapitāla rezerve uh, būs uh, risinājums, jo šim bufer, šim bufer uh, risinājumam jābūt tik lielam, rezervē jābūt tik lielai, ka tas vienkārši ekonomiski nav iespējams. Ja rezerve būs pārāk maza, tā nepalīdzēs mums aizsargāties uh, pret riskiem. Tas tika teikts jau 2008. gadā. Un jāsaprot, ka pašlaik problēmas nav tikai rūpniecībai. Kas tad ir svarīgs? rūpniecībai. Palūkojieties, ko saka um, finanšu ministrijas, ko saka eksperti. Arī uh, akadēmisko aprindu pārstāvji, uh, sociālo mājokļu pārvaldītāji, vietējas pašvaldības, visi saka, mums ir vajadzīga nauda, vajadzīga likviditāte, mums ir vajadzīga peļņa. Un es domāju, ka mums vajadzētu vēl piedomāt pie šī priekšlikuma, lai to nodrošinātu. Par potenciālajiem riskiem. Um, dzēšanas maksas tas ir kompromiss, uh, kas varētu būt noderīgs, par to ir vērts padomāt un meklēt kompromisu. Mēs runāsim vēl detalizētāk par to, Mani vied, mans viedoklis ir zināms, bet es domāju, ka būtu nesaprātīgi eh, neatstāt iespēju izmantot uh, abus aktīvu veidus, gan mainīgos, gan nemainīgos. Citādāk uh, mēs uh, paši piešķirsim mūsu konkurentiem lielākas priekšrocības ASV un pārējiem. Es aicinātu uh, visus neizliet ūdeni ar visu bērnu. Uh, protams, ūdens ir jānomaina, bet bērns taču arī jāpasargā. Un nauda, likviditāte ir šis bērns, kas jāsaglabā Eiropas bankām un ekonomikai. Un vēlreiz paldies referentam un ēnu referentiem. Silvija Gudāra lūdzu. Paldies, Šaron. Es eh, piekrītu tām bažām, kuras tikko eh, pieminēja. Eh, Gais jau šeit mēs runājam par mm, jautājumiem, kas skar miljoniem cilvēku un par ekonomiskiem jautājumiem. Daži no jums jau to pieminēja un daži saka, ka. Uh, ir um, Eiropā jāmaina finansējums no tāda tīra banka finansējuma uz tādu, kas vairāk balstās uz tirgiem, bet jāsaka, ka vairāk, lielākā daļa politisko grupu arī ir saskārušās ar dažādiem viedokļiem, viedokļi ir dalīti un ir mm, diezgan uh, skaidri iemesli, kādēļ viena no instrumentiem tiek atbalstīti un nē. Nu, piemēram, Eirozonā daži no finansējuma. Uh, modeļiem ir um, atbalstāmāki manā skatījumā nekā citi, bet nu katrā uh, gadījumā, ja runājam par NNAB uh, eh, turpināšanu, tad uh, eh, jāskatās, kā uh, to var uh, turpināt tā darbību. Nezinu, uh, vai referents ir. Uh, gatavs pilnīgi visus uh, jautājumus ieskatīt, un uh, vai viņam izdosies arī daudz kompromisus izveidot, un kāda būs sadarbība arī ar uh, padomu. Bet, nu, runājot ar ASV, paraugoties, uh, piemēram, uz uh, to, kāda ir uh, tirgus un finansējuma ietekme, un kā šis jautājums tiek risināts uh, otrpus uh, Atlantijas okeāna. Paldies! Paldies, nākošā runātāja būs Astrīda. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Pēc uh, kolēģa Mičela uzstāšanās var uh, pavisam īsi uh, uzstāties un teikt, ka no nu, mūsu pirmās diskusijas uh, laikā, kad mēs runājam par finanšu fondiem un par aktīviem, kas ir ļoti nozīmīgi gan investīciju veicējiem, gan arī institucionālā ziņā, tātad pēc šīs pirmās um, diskusijas izteicu um, divas uh, piezīmes. Un es domāju, ka šīs divas piezīmes uh, ir spēkā arī šodienas diskusijā. Tā vide un tā apkārtne, kurā tagad uh, atrodamies, ir ārkārtīgi jūtīga. Un arī uh, procentu likums uh, tuvu um, nulei Jautājumi ir ļoti, ļoti jūtīgi un delikāti eh, daudziem, kas eh, strādā finanšu tirgos. Operātoru eh, iespējas pelnīšanai ir ļoti ierobežotas, un līdz ar to visi priekšlikumi, kādi ir uh, regulātoru ziņā un um, citās, ir ļoti, ļoti būtiski un var tos uh, skarta pat ceturdaļa procenta uh, punkta vai uh, desmitdaļas uh, vai 0,5 vai 0,25 ļoti ātri kļūst par nu, absolūti mm, tādiem eksistences jautājumiem. Ja mēs runājam par ilgtermiņa attīstību, mums jābūt ir piesardzīgiem, jo mēs pieņemam lēmumu tieši šādā kontekstā. Un tad par nemainīgu vērtību aktīvu, ne, nemainīgu aktīvu vērtību. Šeit izmaiņas ir um, diezgan lielas, un komisijai būs jāmaina noteikumi, un tas uh, tā principiāli tā piedāvā tādu zināmu garantiju 3% apmērā rūpniecības. Uh, Domināšanai uh, saka, ka uh, nu, tāda zināma ārkārtas nodokļa uh, Eh, ieviešana ir eh, pārnājama, ja eh, tas ir nepieciešams apstākļu dēļ. Un es tomēr domāju, ka institucionāli klientu labā būtu labi samainīt nemainīgu fondu aktīvu vērtības iespējamību, un gluži vienkārši tādēļ, lai uh, šeit būtu mazāka nepamatotas kompensācijas iespēja. Es domāju, ka šeit, šajā visā regulējumā ir pārāk daudz tādu sarežģītu punktu arī tādēļ, ka uh, ir uh, sarežģīti risinājumi. Um, šis Tā sauktais buferis, man liekas, ir labs risinājums, jo tas tā, līdz ar to ir tāds ticams finanšu instruments, kas ir pierādījis savu liederīgumu. Un tomēr tajā pašā laikā ir vēl jāpierāda tā uh, spējas uh, strādāt ar ieguvumu. Un pēdējais Mēs aizvien runājam par to, ka ir vajadzīga lielāka izaugsma un uh, vairāk uh, nodarbinātības, un kādēļ tagad mēs vēlamies regulējumu, kas aizbaidīs no Eiropas tos finanšu mm, pakalpojumus, kas mums ir nepieciešami Eiropā. Un uh, tas, nav, uh, tas nav to vērts, un šāds triumfs vienam nav vajadzīgs. Bekārs Belts, lūdzu. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Jā, paldies priekšsādātājs kundze. Nu, pavisam īsi vēl gribu dažus punktus pieminēt tos, kā es to redzu, lai arī piekrītu iepriekšējiem runātājiem, gan Mičelkungam, gan Lulings kundzei. Tagad par kapitālu buferu jautājumu. Es esmu pārsvītrojumu, jo ja mēs šeit izveidotu tādu. Uh, tad mēs instrumentu kopumā apšaubītu. Vai tāds vispār spētu pastāvēt tirgu, jo, manuprāt, vismaz pat labam tas nebūtu ekonomiski paredzēts. Tad par iespēju uh, uh, nemainīgo aktīvu vērtību pārvērst par mainīgo, es būtu par tādu automātisku iespēju, bet uh, mums ir jādod iespēju šādai pārveidei, veicot uzraudzību un vienmēr tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams un uh, iespējams. Nākošais jautājums tika pieminēta tēma ASV. Situācija ir tāda, ka Amerikas uzraudzības iestādes veic tagad konsultācijas par ar regulējumu. Regulējums ASV nākošo mēnešu laikā tiek tiešām sagaidīts, un es domāju, ka tādēļ, ka tāda absolūta steidzama uh, darbība nav uh, liederīga. Mēs varētu nedaudz tomēr pagaidīt, lai redzētu, kāds ir risinājums ASV un uh, lai uh, strādātu tā, ka forma atbilst arī šim uh, mērķim un lai mūsu darbība atbilstu G20 uh, mērķu formulējumam. Nākošais jautājums. Viena lieta ir skaidra, mums nav tas jāslēpj. Krīze ir parādījusi arī problēmas noteikumos par ieguldījumiem, ir nepieciešami stingri noguldījumi, ir jābūt uh, aktīvi novērtējumu iespēja, arī nākotnē tādai ir jāpastāv. Esmu kritisks dažos uh, punktos, bet manuprāt, kvalitātes jautājums uh, ieguldījumu dažādās klasēs ir īpaši nozīmīgs. Paldies! Uh, thank you very much. Um, I... Paldies. Es norādīju jau, ka es arī pat izteikšos. Un, iespējams, arī pēc tam komisija vēlētos arī komentēt uz atsevišķiem referenta aktualizētiem jautājumiem. Nu, ko es tad nevēlos atkārtot daudz lietas, kuras jau kolēģi norādīja pēc senāk, bet vispārējā uzstādījums ir tāds, un tas, ko politiski es arī uzstādīju savos grozījumos, ir tā, ka vajadzētu vajadzētu atteikties no drīzāk šādām mm, banku noregulējumiem un vispār līdz to naudas glābšanas fondiem, bet vajadzētu tad noteikt skaidrs bufers. Bet, nu, es saprotu, ka viens ir tas, ka jūs vēlaties pateikt, kad arī dažāda veida iekšējās novērtēšanas sistēma drīzāk būtu tā, nevis, kad ārējā būtu vēlamākā forma. Bet vai tas arī atbilstības kritērijus ievērot? Nu, nezinu. Jo senaf jautājumā jau iepriekš ir bijuši arī kan konkrēti Marija Dragi komentāri un Eiropas centrālās bankas izteikumu kopumā, un tas ar vienu ir aktuāli. Lai gan viņi izteicās pirms pāris laika, eh, pirms eh, kāda laika. Tomēr viņi balstījās uz to pašu sākotnējo komisijas arī ietekmes nomēr par vitmu dokumentu, un sākotnējais paraugs, ko izmantoja pētījumā, nu, tas īstenībā tika diezgan, nu, īstenībā neatbilstīgs tas bija, un tikai 12 fondi, jeb 3% balstīja savu darbību eiro, un tikai 1% no tiem, jeb 5, nu, tie nodarbojas arī ar investīciju, iestāžu investīcijām. Līdz ar to tas bija diezgan atšķirīgi, kas uh, vispār šo lietotāju starpā, kas izmantoja SNF fondu. Tālāk par noteikumiem. Tie parasti tika noteikti balstoties uz 1% likmi trīs dienu periodam. Bet 3% īstenībā ir reālākais rādītājs, un tas ir parastais darbības veids. Un to arī izmanto korporatīvo fondu pārvaldītāji, lai nodrošinātu likviditāti. Tādēļ vispār mēs runājam par šādā veidu fondu darbības novērtēšanu arī stresa situācijās, nu, tas nav nekas ārkārtējs, jo tā tieši darbības viņu prakse. Par mazajām labdarības organizācijām un pat arī e, vietējām pašvaldībām, kas arī tagad pēkšņi kļūtu MIFID izpratnē par arī privātu personu apkalpošanu un līdz to investīcijām. Nu, ir tā kā jūs nevarat vienkārši atteikties no faktā. Nu, ja jūs iekasējat ja vienu eiro, tad arī pēc tam varat izdot vienu eiro. Un viss to saprot. Ja jūs neiekasējat šo eiro, tas nenozīmē, ka viņš arī uzreiz tiek noguldīts citos fondos. Iespējams, ka tas tad nonāk bankā, Jūs saprotat, kāda bija situācija jau no naudas fondiem, šī nauda bija sarežģītā situācija. Kas tad notiks, ja viņi vēl tad arī ne, vispār arī izzūt no bankām? Mēs tad kādā veidā varēsim vairs nodrošināt visus. Mums toreiz bija jāspēj tāds soļi, kā bija jāpasaka skaidri, ka mēs nodrošinām depozītu jau noguldījumu garantijas, bet vai mēs varēsim noteikt arī visas garantijas visām bankām? Un saprotams, ka arī reālās ir viena ir reāli ierobežojumi. Uh, deficītu ierobežojumiem, eh, garantijām. Vēlāk, ja mēs skatāmies vispār hierarhiju, kādā veidā notiek arī glābšana un kādā veidā novērš, kā noguldītāji būtu iesaistīti, nu, tur ir ļoti daudz dažādi iemesli, kāpēc šī nauda nebūtu nododama bankām. Un nav arī nekādas prasības, kas nosaka, ka, ja jūs pārtraucat savu līgumu pirms laika, tad jūs arī atgūstat visu ieguldīto naudu. Nu, mēs varam norādīt, ka dažas lietas nedarbojas, kā mēs to vēlējāmies, bet nu, mēs varam tādu šo pieredzi izmantot, lai šos fondus līdz ar to labāk regulētu, nevis aizliegt pilnībā. Tā kā es varu atbalstīt Olī Šmita grozījumu, kurš norāda, ka arī valdību vērtspapīri būtu jāpakļauj noteiktajiem dienakts mm, ierobežojumiem. Nu, kurš vēl varētu no komisijas ko komentēt? Tilmans? Jā, paldies. Ļoti īsi. Runāšu tikai par trīs aspektiem. Uh, risks, eh, kā notiks pārmērīga vērtspapīra dzēšana un likviditātes aspekti. Tātad um, vērtspapīru dzēšana uh, var attiekties eh, gan uz cēnāf, gan uz vēnāf. Pastāv risks, ka eh, pēkšņi daudz ieguldītāji pie, pieprasa vērtspapīru dzēšanu. Tas ir saistīts ar iespējamiem krīzēm daudzās nozareis, ne tikai banku sektorā, bet eh, stabilajiem fondiem, tad ar fondiem ar pastāvīgu aktīvu vērtību šeit ir labāka garantiju sistēmu labāka drošība. Tad par likviditātes noplūdi. Diversifikācija ir ļoti svarīga, lai to novērstu, pat ja kredītu riski nav pārāk koncentrēti. Bet, ja runa ir par pastāvīgo aktīvu vērtību fondiem, tad stabilitāte kaut kādā veidā ir jāgarantē parasti ar reālo naudu. Tāpēc te vajadzīgs šīs kapitāla buferi, šī rezerve. Rezerve ir uh, uh, fondu tāds mīļākais instruments, jo parasti tas ir saistīts ar papildus maksām, uh, bet ja mēs dzēšanas maksu pieprasām kā pastāvīgo risinājumu, uh, tad tas vairs uh, uh neizrest tādas pozitīvas sēkas. Neviens fonds krīzes eh, situācijā eh, nevēlēsies piemērot dzēšanas maksas, um, lai neatbaidītu ieguldītājus. Un uh, tāpēc uh, šī dzēšanās maksa nevar būt uh, pilnīgs aizvietotājs kapitāla rezervei. Paldies, vai referents vēlas atbildēt? Jā, pavisam īsi gribu teikt paldies, paldies kolēģiem, kas uzstājās. Ir vesela rinda tādu punktu, kuru mūsu viedokļi saskaņ, bet arī tādi ļoti um, izteikti viedokļi jautājumos. Uh, par nemainīgu aktīvu vērtību fondiem. Meklēšu konsens, meklēšu kompromiss, bet, nu, kā jau tika uzsvērts, ECB ieteikumi ir 2013. gada versijā pieejami un daži citi ir sanāka laika brīža. Daži no kolēģiem uzstājoties teica, ka tiek ieteikts nemainīgo aktīvu vērtību fondus nomainīt ar mainīgo aktīvu vērtību fondiem. 2013. gada pētījuma arī iet šai virzienā un um, vēlos to teikt arī mūsu ēnu referentiem. Proti, nu, nākošnedēļ mēs mēģināsim sasaukt vēl vienu sēdi ar ēnu referentiem, lai diskutētu par uh, vēl uh, neskaidriem un atklātajiem jautājumiem. Balsojums uh, notikt vēl februāra mēneša laikā, lai mēs varētu um, sasniegt progresu, un tiem, kas uh, saka, pagaidīsim, kamēr uh, ASV pieredze mums būs ziņā, zinām, vai arī mēs zināsim, kāda lēmuma ir pieņemti ASV. Var jau teikt arī otrādi, nu varbūt, ka ASV savukārt varētu paraudzīties, kādas lēmumas pieņemam mēs, jo tiešām, nu, vajadzētu ar tādiem pašiem standartiem strādāt. Protams, ka mēs uzmanīgi raudzīsimies, kā situācija attīstās ASV, bet mums nevajadzētu vienmēr gaidīt, kamēr darbi ir pabeigti ASV. Paldies! So... Liels paldies! Tātad centīsimies nobalsot, ja mums izdosies 12. februārī, un virzīt šo jautājumu uz aprīļa plenāru sanāksmi. Tad, nu, tad aprīlī noteikti mums vajadzēs strādāt katru mums pieejamo dienu no rīta līdz vakaram. Labi, 12. punkts ir atlikts. Tāpēc skatīsim tagad 13. To, uh, darba kārtības punktu Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi. Tie paši spēlētāji noteikti, vai ne? Vismaz ēnu referenti. Skatīsim tagad grozījumus par Rodi Krācas kundzes uh, ziņojumu. Lūdzu, viņa pārstāvēs tagad uh, groz, grozījumus. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, priekšsēdētājs! Gribētu teikt paldies kolēģiem un uh, kolēģiem, kas ir uh, ļoti interesantus uh, viedokļus pauduši pāri par 400 dažādiem grozījumiem tika iesniegti, nu daļa no grozījumiem es pati arī esmu iesniegusi, un jau zinu, ka balsojums ir paredzēts uh, Uh, februārī. Es gribētu um, runāt par grozījumiem. Nākošais nedēļ būs uh, arī sēde ar ēnu referentiem uh, par šiem jautājumiem vēl. Un viens no jautājumiem, kas satrauc kolēģis, ir tāds, ka vai šie ieguldījuma fondi ietver arī tos uzņēmumus, kuru akcijas tiek tirgotas biržā. Uh, Tāpat arī Kaurino uzņēmumiem tiek iesaistīti un vai tas tiek attiecināts uz MVU. Un ja MVU mēs definējam tā kā komisijas priekšlikumā. Vairākos grozījumos tiek runāts par biržā par uh, uzņēmumiem, kuru, biežas, kuru akcijas tiek tirgotas biržā ar vērtību līdz uh, vienam miljonam, un komisijas priekšlikumā ir uh, runāts par visiem tiem uzņēmumiem, kuru akcijas tiek tirgotas biržā. Tāds, un līdz ar to visiem šiem uzņēmumiem jābūt spējīgiem tikt iekļautiem šajā aptvērumā. Līdz ar to jautājums ir tāds jānodefinē, kādi uzņēmumi, kur akcijas tiek tirgotas biržā, tiek iekļautas mūsu regulējumā. Jo, principā, var teikt tā, biržas pārdoto uzņēmumu, kur akcijas tiek pārdotas biržās, un runājot par tiem, mana uztver ir tāda, ka tikai MVU, kur akcijas tiek tirgotas uh, biržā, tādēļ, ka šie uzņēmumi saskaras ar likviditātes uh, problēmām. Es gribētu teikt, ka nu, ne tikai ēnu referenti, bet arī uh, pilnīgi visi citi kolēģi, uh, protams, paudīs savu viedokli un es uzmanīgi to uzklausīšu. Nākošais jautājums. Lai šis uh, jābūt. Uh, iespējai tālāk pārdošanai, respektīvi, ja EIF tiek durāts līdz dzīves cikla beigu datumam, tad rodas problēmas ar to, cik tas ir interesants. Mums ir nepieciešams saglabāt ilgtermiņa raksturu šiem instrumentiem, Bet ir vēl tādi viedokļi, kas saka, ka gan um, mazie ieguldītāji akcionāri, gan arī citi viņiem būtu jādod iespēja tālākai pārdošanai, lai izpirkšanas iespēja pirms EIF dzīves cikla beigām tiktu saglabāta. Vēl um, viens no viedokļiem ir tāds, ka privātie pusprofesionālie um, ieguldītāji pret tiem būtu nepieciešama īpaša attieksme. Es arī atbalstu šādu pieeju. Uh, Nākošais jautājums ir Žalpola eh, eh, Gozes priekšlikums par to, ka mm, tā eh, fonda vērtība var tikt mainīta pirms EIF e dzīves cikla beigām. Kas nozīmē, ka kāds no ieguldītājiem varētu pārdot savas daļas. Nākošais jautājums - dzīves cikls kā tāds, un esmu to izskatījusi, nu kā tad būtu iespējams to ierobežot, kā tad būtu jānosaka kāds konkrēts datums. Nu, nav liederīgi dažkārt fondu uzturēt līdz tā dzīves cikla iztecēšanai. Dažkārt dzirdam arī tāds viedoklis, kolēģi saka, ka varbūt šo dzīves ciklu savukārt pat ir jāpagarina. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, nu kā nodrošināt šo ilgtermiņa darbības rakstura no vienas puses ir nepieciešams tāds minimālais um, dzīves um, cikla ilgums, jo visām citām tas jau nav tāds ilgtermiņa izmantojams fonds. Un ir jārunā par to, kā tad arī fonda menedžeri strādā un savukārt tad ar ieguldītāju piekrišanu varētu mainīt um, dzīves ciklu. Tas arī ir. Um, saturiskais jautājums, par kur tika iesniegti grozījumi. Nu, tātad fonda pārvaldītājs vai uh, viņš var uh, lemt par dažādiem pasākumiem, kā uzlabot šo dzīves uh, ciklu un padarīt uh, instrumentu uh, interesantāku un uh, atraktīvāku. Ir vēl vairāki citi jautājumi, nu, piemēram, profesionālie fondi varbūt, ka tie savukārt varētu vieglāk uh, atrast uh, ieguldītājus. Un varbūt, ka tad būtu arī mazāk privāto ieguldītāju. Eh, manuprāt, eh, fakts, eh, ka kopā sadarbotos privātie un arī profesionālie uh, ieguldītāji. Mm, viņiem būtu nepieciešama uh, konkrēti viņu pašu fondu, jo tieši viņiem ar uh, radīti fondi, jo bieži vien ir tā, ka privāto un savukārt profesionālo ieguldītāju intereses ir būtiski atšķirīgas. Nākošais jautājums tieši par Eiropas kontekstu. Šeit gribu teikt 60% un 40%. 60% projektu Eiropas Savienībā un 40% projektu ārpus Eiropas Savienības. Ir vēl izteikts priekšlikums uh, par procentu sadalījumu 50-50, bet manuprāt, nu, tas nav tik ļoti būtiski. Tas ir saistīts ar Eiropas un arī starptautisko tirgu. No vienas puses eh, mēs, eh, protams, gribam eh, veicināt infrastruktūru un ekonomikas attīstību Eiropas Savienībā, bet nu, no otras puses iet runa par um, aktīvu uh, izmantojumu, tādēļ es uh, atbalstu šo procentu sadalījumu 60-40. Nākošais jautājums ir par fondiem. 40% uh, aizdevumu uh, būtu iespējams ne tikai 30%, kā tas ir dažkārt uh, minēts. Tātad es tiešām esmu par šo priekšlikumu. Nē, es atvainojos, saka runātāji, es esmu pret šo uh, priekšlikumu, es ierosinu uh, saglabāt komisijas uh, priekšlikumu. Nākošais jautājums sam. Striktāka pielietošana. Un vai tad tas vispār ir liederīgi jau tagad tādas paušālas sankcijas paredzēt? Es um, nedomāju, ka tieši tas būtu uh, īpaši veiksmīgs risinājums. Tad, kad runājam par EIF likviditātes jautājumiem. Iesniegtajos grozījumos tiek runāts par to, kā arī mm, nekustamā īpašuma vērtības nebūtu šeit jāietver. Nākošais jautājums, par ko gribu runāt kā a, tiek ievēroti vides un sociālai kritēriji. Es domāju, ka nevajadzētu vēl saistošākus noteikumus ieviest, jo mums jau ir ļoti stingri noteikumi, kas a, jau tiek a, ievēroti tieši vides jautājumā, un arī sociālai kritēriji ir a, ietverti. Bet tie neskar šo fondu tādu principiālu. A, darbības eh, jomu. Jārunā par eh, ekonomiskiem un ekoloģisko ietekmi ilgtermiņā. Ar nepacietību gaidu kolēģi teikto. Un, protams, ka eh, nākošās nedēļas sēdē centīšos prezentēt kompromisu priekšlikums. Paldies! Liels paldies! Tagad Said eh, sociāldemokrātu vārdā. Paldies priekšsādātāji. Eh, visu pirms es gribētu pateikties referentē par paveikto darbu, kā arī par eh, prezentāciju šodien. Mēs arī gaidām kompromisa priekšlikumus, lai varētu izskatīt jautājumus pēc būtības un pavirzīties uz priekšu. Kopumā Mēs atbalstām šo priekšlikumu par ilgtermiņa uh, ieguldījumu fondiem. Mums tiešām jāatrod uh, piemēroti risinājumi. Šis nebūs vienīgais instruments, bet tas noteikti noderēs, eh, lai um, atjaunotu ekonomikas izaugsmi. Mums vajadzētu šeit koncentrēties uz uh, Eh, infrastruktūras projektiem. Mēs eh, neatbalstām ideju iekļaut šeit nekustamā īpašuma projektus. Tas ir pretrunā ar mūsu mērķiem. Nekustamā īpašuma jomā ir citi instrumenti, ko izmantot, un kas attiecās uz uh, vērtspapīru veidošanu. Tas ir svarīgs instruments, eh, bet tam jānotiek caurskatāmi. At eh, runājot par dzīves cikla garumu. Vajadzētu ņemt vērā arī, kas būs ieguldītāji, vai eh, tās būs iestādes, profesionāļi vai privāti ieguldītāji. Vajadzētu, protams, arī noteikt, kā var uh, izstāties no fonda, jo uh, nedrīkst apdraudēt tās investīcijas, kuru veikšanai tika šis fonds veidots. Uh, tas nedrīkst uh, notikt tikai tāpēc, ka kāds ieguldītājs vēlas atgūt savu kapitāla daļu. Bet mums e, jāpanāk, lai ieguldītāji apzinās, kādas saistības viņi uzņemas, piedaloties šādā fondā. Paldies! Liels paldies! E, jūs aizvietosiet e, tātad debakaru kungu, vai ne, Klīns kungs? Jā, viņš atvainojas, viņš nevar būt klāt, viņš atstāja man uh, savas piezīmes, man pat nebija iespējas ar viņu personīgi aprunāties. Viņš šeit norāda, ka jau iepriekšējās diskusijās uh, viņš atbalstīja komisijas sākotnējo iniciatīvu un uh, principiāli viņš to atbalsta. Viņš uzskata, uh, ka tiešām ir jānoslēdz šī plājas attiecībā uz ilgtermiņa vērtspapīriem, uh, nepieciešams eh, to panākt, lai nodrošinātu stabilu un ilgspējīgu izaugsmi. Eh, viņš eh, arī attiecībā uz MVU ziņojumu norāda, ka mums ir nepieciešama ilgspējīga fondu sistēma. Viņš saka arī, ka jāņem vērā divi aspekti. Pirmkārt, trūkst šādu ilgtermiņa ieguldījuma fondu un profesionālie investori vēlas tajos piedalīties nepieciešami infrastruktūras vērts papīri, bet varbūt arī tirgus varētu atrisināt šo fondu trūkumu. Tomēr jāpadomā arī par Eiropas mēroga regulējumu, jo krīzes laikā regulējumam jābūt stingrākam. Tomēr uh, nevajadzētu arī pārmērīgu regulēšanu, lai tas neapgrūtinātu ilgtermiņa projektus. Piemērs. Runājot par PRIP, ideja par, tika izvirzīta ideja par komplekso etiķeti, proti produktu marķēšana bija jāpārstrādā, bet nevajadzētu liekt arī mazumtirdzniecības investoriem piekļuvi ilgtermiņa fondiem. Tāpat likumdošana, kā pašlaik tā ir uh, piedāvāta, uh, cenšas piedāvāt vienu risinājumu visiem - profesionāliem ieguldītājiem, privātajiem, mazajiem un lielajiem. Uh, un šādi vienādi noteikumi visiem investoriem dzīve neatvieglo, nepieciešams ņemt vērā viņu specifiku. Un tāpēc Eh, Debakara kungam ir vairāki risinājumi, vairāki grozījumi, kas ir paredzēti, eh, lai padarītu tekstu elastīgāku. Eh, viņš ierosina paredzēt dažādas ieguldījumu kategorijas dažādām mērķa grupām, tad fondus tikai profesionāļiem, fondus MVU, fondus citām grupām un tā tālāk un viņš cer, ka referente varēs ņemt vērā šos grozījumus, strādājot pie kompromisiem. Viņš ir gatavs turpināt diskusijas, un es nodošu arī viņa rakstiskās piezīmes mūsu referentei. Paldies! Paldies, tālāk, Filip, lūdzu! Nu, ko, laikam šī ir mana īstais rīts, mana reize. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka mums ļoti labi patīk komisijas priekšlikums piedāvātā redakcijā. Mērķis skaidrs ir nodrošināt, ka katram investoram ir savs piemērots fonds, kur arī var ieguldīt. Līdz ar to, ja kāda veida jautājumi un centieni grozīt arī mērķi un šāds likumdošanas mērķis mums liekas dīvaini. Gal galā ir pietiekami daudz citu jautājumu, kurus varētu risināt šeit savukārt, manuprāt, ir jāmotivē investori. Un nevajadzētu kaut kādā veidā no tā atkāpties. Tā kā mēs varam teikt, piekrītam komisijas priekšlikumam. Tikai par šīm prasībām, kas tiek uzstādīts likumdošanā. Mums tās liekas tiešām pietiekami saprātīgas un pamatotas mērķu sasniegšanai. Atsevišķi grozījumi, ko iesniedzām, nu es varbūt neizskatīšu katru atsevišķi, bet, nu, par dažiem. 136, 137 un 146 grozījums, kur mēs runājam arī par un citu grozījumu, kādas izmaksas tas varētu radīt investoriem. Tā kā galu galā mēs runājam arī par investīciju fondu menedžeriem, mēs vēlamies tomēr pārbaudīt, vai tur ir ievērot arī pirm, sākotnēja, piedošana viņiem laba reputācija, vai viņi ir ievēroši vienmēr likums un likumdošanu. Tā kā ļoti svarīgi šī tāda viņu uzticības kredīts eh, reputācija. Papildus riski, kas ir vairāk nekā noteiktais Forex likums, nu, mēs uzskatām, ka atsevišķos gadījumos tas būtu pieļaujams, ja, protams, tas tiek skaidri noteikts pārbaudas testi, lai kaut kādā veidā varbūt mīkstinātu reālos riskus un neviens neuzsāktu mākslīgu uh, fonda peļņas uh, procentu kāpināšanu. Tālāk arī kā investīcijas un attīstības bankas. Mm, mēs redzam, ka investīcijas, kas tieši nu tika novirzītas uz viņiem, tur noteikti zinām likmi, tas investīcijas uh, privātpersonu arī banku sektorā. Tas būtu ļoti apsveicams, jā, varētu arī noteikt zināms ierobežojums arī e, naudas plūsmai lai nodrošinātu, ka investīcijas nonāk tikai tiešām pamat aktīvos. Nu, ko, ja tas LTF uzreiz sāk darbību piecus gadus. Mēs 12. grozījumā mēdzam skaidri noteikt, ka ir iespējams tikai tad, ja jau ir nodrošināts ilguldījums arī vismaz pusē no sākotnē posma. Ja tiek pārkāpšie LTIF, noteikumi, kas nav vairs nav AIFM noteikumi, nu, es domāju, ka mums te vajadzētu arī skaidri atrunāt. Un Džon Paul jau arī, manuprāt, ir iesniedz līdzīgus grozījumus. Un vēl par LTIF sārakstu izveidošanu. Mums, manuprāt, ir ļoti svarīgi zināt, kādas tad ir gal galā arī papildus izmaksas, kas rodas arī ar fondu pārvaldību. Mēs vēlamies, lai tas arī būtu atspoguļots, bet tā kā biežās kotētā fonda, tas bieži vien darbojas īstermiņā, nevis ilgtermiņā, tad sanāk, ka tur var veidoties arī konflikts, interešu konflikts. Par atsevišķiem citiem grozījumiem. Lovings kundzes un debakera kunga grozījumi, kas ir pār konkrētiem pārkāpumiem, neievērošana, pratību, prasību neievērošana, ka tad ir jāpieprasa bankām arī grozīt šādas nepareizos soļus. Tālāk Žombola Gozēs 215. grozījums, kur viņš norāda, ka uh, ir, ir jāsaglabā trīs gadu prasības atsevišķiem tiem ieguldījumiem, kas līdz šim nav novēr, ievērojuši visus uh, prasības, un Aldes priekšlikums par izpirkšanu pirms termiņa izticēšanas arī šādu priekšlikumu mēs varam atbalstīt. Konkrētais priekšlikums par privātpersonu bankā darbību. Mēs uzskatām, ka mēs nedrīkstam sajaukt mērķus. Nu, tajā šajā sektorā investoriem vislabākais veids, kā tos varam piesaistīt, ir tieši izmantojot jūcits fondus, kura ļoti labi skaidri noteiktas arī uh, prasības, tie ir ļoti labi pārvaldīti, tur ir noteikts garantijas un līdz to nekādā veidā nu, nekavē arī jucits izmantot arī privātpersonu banku sektorā. Ja mēs vēlamies mēģināt tagad visa veida drošības garantijas un aizsardzību iekļaut arī LTIF, nu tas ir lieki, jo gal galā tas jau ir iekļauts jucits darbībā. Tā kā mēs uzskatām, ka drīzāk šeit jāpiemēro jucits noteikumi. nu, gal galā šie ilgtermiņa ieguldījumu fondi ir jāveido tādi, lai viņi būtu daudz pievilcīgāki investoriem, un tas ir jāpatur prātā. Tādēļ arī Aldis grozījums 227. Jebkura veida citi nolūki, citi mēķi, kurus investori vēlētos sev varbūt arī iztenot, nu tad viņi, lai darbojas citur, viņiem nevajadzētu tad uh, mēms mēģināt kaut kā pielāgot šeit ilgtermiņu fondu regulu viņu mēķiem, lai viņi meklē citur ieguldījumus tad. Mēs domājam, ka varētu piedāvāt arī atsevišķas alternatīvas normas, Al, tad vēl 250. Uh, grozījums Astrid Lulinga ar to, vai arī ieņēmumu atsevišķās politikas grozīšana varētu arī iesekmēt uh, ilgtermiņu ieguldījumu fondus, nu to mēs varam atbalstīt, bet arī viss tas. Labi, paldies, tālāk Šampola Gozes un Astrid Lulinga. Es zinu, ka Astridai jādod prom. Lūdzu, māc jums. Visiem izskatās patīk jūsu grozījumi. Merci, madame la présidente. Paldies, paldies, priekšstādājs kundze. Nu, pāris tādi e, drīzāk e, novērojumi. Es gribētu teikt, ka tiešām darbs ir paveikts tāds e, ļoti labs un pamatīgs, un Šis izvērtējums um, ievērā mm, visaktuālās tendences un norādas to, ka ir problēmas ar ilgtermiņu finansējumiem. Es esmu runājis par to, ka uh, ir uh, jāpaplašina aptvērums, um, jārada labāk apstākļi investīcijām Eiropā, tāpat arī jāveido tādi efektīvāki investīciju portfeļi, tāpat jāparedz ir administratīvās uh, sankcijas un tāpat arī runājot runājot par grozījumiem, ir uh, kapitāla uh, samazinājuma iespējas um, uh, šī instrumenta dzīves laikā. Kādēļ izvirzēju šādas, šādas priekšlikumus? Nu, vai nu šie, šo fondu dzīves ilgums noslēdz pēc kāda noteikta laika, vai arī var samazināt to apjomu? izmantojot sadalījumu pēc pārpirkšanas, tad, kad nu, tie, kas vairs nevēlas iesaistīties šajā fonda darbībā, ir atstājuši šo struktūru. Ir nepieciešams risinājums tam, tam ir jābūt elastīgam, un tas varētu sniegt arī tādus uh, pielāgojumus, kāda ir nepieciešama, kas atbilst reālai ekonomikai un arī investoru interesēm. Tās ir man, tie ir mani priekšlikumi, visā citādi uzticos referentei un ēnu referentiem, kas uh, varētu rast piemērots risinājums uh, šajā jautājumā, kas ir tik ļoti nozīmīgs uzņēmumu finansējumam Eiropā. Paldies! Nākošā runātāja Astrid Lulinga. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka šajā diskusijā vajadzētu atgādināt, kas ir mūsu mērķis. Ilgtermiņa ieguldījumu fondu mērķis ir piedāvāt kapitālu, lai finansētu projektus, eh, kas būtu noderīgi reālajai ekonomikai. Šie fondi pēc definīcijas ir ilgtermiņa fondi. Un tāpēc uh, tos nevar ātri realizēt. Uh, Tātad, ja mēs ļausim ieguldītājiem um, izpirkt daļas pirms uh, dzīves cikla beigām, tas uh, šķiet pretrunā ar fondu mērķi. Pagājušajos gados mēs piedzīvojām, ka nekustāmā īpašuma fondi uh, pieļāva šāda veida daļu izpirkšanu un uh, piedzīvoja arī uh, vērtspapīru dzēšanu masveidā. Tas apdraudēja fondu mērķu izpildi. Un pēdējie, kas palika fondos, tad, uh, kad viņi pieprasīja dzēst viņu vērtspapīrus, nu, tas bija tieši īstais fars. Bet mēs konstatējam, ka ne visi domā uh, līdzīgi. Svarīgi ir aizsargāt investorus un kompromisa labad mēs varētu šeit paredzēt, piemēram, ierobežot um, um, investoru uh, piekļuvi, uh, atsevišķu un privātu investoru piekļuvi šādiem fondiem uh, lai eh, tajos piedalītos personas, kas var atļauties tad, uh, izturēt līdz dzīves cikla beigām. Tad mēs šeit varētu noteikt arī kādu slieksni, mm, piemēram, 20 tūkstošus eiro vai ko tam līdzīgu. Un tāpat ir eh, jāpanāk, lai investori apzinātos riskus. Debakare kungs uh, Eh, Silvija Gulāra un citi kolēģi Balca kungs, viņi arī savos grozījumos runā par kritērijiem ieguldītājiem. Šie fondi ir arī Eiropas fondi. Mēs vēlamies izveidot Eiropas mēroga tirgu ilgtermiņa ieguldījumiem, un tad šiem uh, fondiem būs arī tā teikt Eiropas pase. Tāpēc uh, Uh, mēs varam piemērot stingrākus noteikumus attiecībā uz komercializāciju uh, privātajiem ieguldītājiem, ņemot vērā šo fondu mērķus. Mums ir uh, vairāki uh, grozījumi, kas ir problemātiski, piemēram, 98. Tad par uh, peļņas sadali. Jā, svarīgi to noregulēt, ir jāparēc arī iespēja eh, sadalīt eh, kapitālu. Eh, un tā kā šo fondu mērķis ir palielināt kapitālu, ar ko finansēt ilgtermiņa projektus, jāparēc iespēja uh, Uh, alternatīvos fondus uh, arī atzīt par ilgtermiņa uh, ieguldījumu fondiem Eiropas mērogā, par EIF. Un runāt par pārobežu ieguldījumiem un mēroga ekonomiku. Šie aspekti ir svarīgi, lai diversificētu piedāvājumu un lai reaģētu uh, uz uh, izaicinājumiem saistībā ar fondu mērķiem. Nedrīkst uh, aizliegt arī investēt projektos ārpus Eiropas Savienības. Nevar arī uzspiest uh, pārāk stingrus sociālos un vides mērķus, lai neatbaidītu ieguldītājus Te es piekrītu zaļajiem. Vajadzētu arī mudināt uh, fondu pārvaldītājus veidot uh, šādus EIF, Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondus, lai uh, projekti veiksmīgi tiktu īstenoti. Un uh, runāt par likumdošanu. Es, līdzīgi citiem kolēģiem, ierosinu paredzēt iespēju šādiem fondiem investēt līdzekļus netiešā veidā uh, kvalificētajos aktīvos, izmantojot, piemēram, alternatīvos uh, ieguldījumu fondus. Bet, protams, aktīviem jābūt uh, jāatbilst noteiktiem priekšnosacījumiem, jābūt kvalificētiem. Un tad jāpanāk, lai eh, šie aktīvi būtu eh, atbilstoši izvirzītiem kritērijiem. Lūk, tādi ir mani grozījumi. Es vēlētos, lai šie ilgtermiņa ieguldījumu fondi būtu uh, liels panākums. Tāpēc mums uh, vajadzētu parūpēties, lai teksts tiktu uzlabots. Es ceru, ka mani grozījumi tiks ņemti vērā. Paldies! Nu, tā kā laiks ir un komisija ir ieradusies, tad lūdzu došu jums vārdu. Til man izskatās, ka jūs atkal, jā? Ja? Jā, pavisam īsi. Trīs lietas savstarpēji saistīts. Mēs ļoti daudz domājam par šo izpirkšanas iespēju. Vai tad to atļaut dažiem vai visiem, un tāpat arī par eh, kotēšanu biežā, un, un vēl trešo jautājumu. Tā kā tas viss ir saistīts, tā kā mēs runājam par to, vai pietiekam daudz likvīdu pašiem fondiem. Un ir skaidrs par to, mēs ļoti nopietni par to esam domājuši, un mēs saprotam, ka šobrīd jūs nevarat vienkārši iegūt abas lietas. Jūs nevarat būt eh, in, ilgtermiņa investors un tad tomēr paturēt šo opciju īstermiņa izpirkšanai. Tāpēc jūs varat īstenībā jau, mums jābalstās arī uz pieredzi, kas bija par šādo arī īstermiņa ieguldījumu fondiem un uh, izpirkšanu, tā kā tas nedarbojās. Tad, uh, tad par šo dzīves ciklu mēs uzskatām, ka dzīves cikls pats par sevi, protams, var, ir, ir mainīgs un līdz to sanāk, ka viss arī nav vienmēr jāizpēc. Tomēr par to jāvienos visiem investoriem. Ja viņi vēlas jau arī vēlas papildus vēl Uh, izstāties no fonda darbības pagarinājuma perioda, tad viņi to arī drīkstētu darīt. Savukārt, ja mēs runājam par atjaunoto dzīves ciklu, tad arī par to ir jāvienojas investoriem. Pārlāk par fonda un um, atsevišķo daļu uh, kotēšanu biržā, sekundāros tirgos, nu tā ir otrā lieta, ko varētu paredzēt, vienlaikus nenodrošinot, kā pirmkārt jau, ja mēs nepieļaujam izpirkšanu, uh, tad nav nepieciešams arī pēkšņi pārdot kaut kādā aktīvus. Ja arī varētu atrast šādu atsevišķo pircēju sekundārajos tirgos. Sekundāro tirgu opcija mums ir pieņemama. Tādēļ ja Filipa Lambēra priekšlikums, kā, protams, kā te ir, zinām, pretruna, kā darbos īstermiņā, savukārt fondi darbos ilgtermiņā, nu, tad, zinām, pretruna, tomēr mēs atbalstītu šādu tirzniecību sekundāros tirgos, jo tādā veidā mēs varam nodrošināt nepieciešamu likviditāti investoriem. Jo galu galā arī visu laiku paši arī investori visu laiku skatās uz mainīgajiem fondu apstākļiem. Paldies! es domāju, ka tad tas ir jautājums par retail repo. Nu, tur mēs visu laiku tā saucām, bet šī pat šī ideja, kuru es eh, nezinu, vai varētu īstenībā tālāk atbalstīt arī, bet man liekas, ka tas varētu arī palīdzēt piesaistīt vēl vairāk investīciju ilgtermiņu fondiem. Nu, saprotams, ka šāda izpirkšana pirms laika izstāšanās no fonda nebūtu pieļaujama, izņemot ārkārtas skatījumus, kas tomēr būtu jāiekļauj. Rodī, vai tu vēlies ko teikt vēl? Ratskundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas tiešām ir ārkārtīgi interesanti šī diskusija, kā tā ir notikusi. Tas nozīmē, ka mēs visi apzināmies, cik ļoti nozīmīgs ir šis jautājums un nav tāda ļoti liela atšķirība mūsu uzturās. Ir nepieciešama tāda tehniski piemērojama Un es domāju, ka nākošu nedēļu varēsim izstrādāt kompromisu priekšlikumu un gribu arī teikt sirsnīgi paldies arī komisijas pārstāvjiem par uh, priekšlikumu, tāpat arī par atbalstu uh, un arī par uh, iespējamo viedokļu apmaiņu. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Vēl gribu atgādināt, ka Mēs plānojam balsot komitejā 17. februārī un virzīt arī šo jautājumu uz aprīļa plenāru sanāksmi. Tur darba kārtība būs ļoti pilna. Tad citi jautājumi. Nākamā sanāksme ir 27. janvārī, sākot ar pulksten 3 līdz pusseptiņiem. Paldies visiem un uz redzēšanos!